Uh, kolīgs! Dargie kolēģi! Kolīgs, can we... Um... Dargie kolēģi, vai mēs varētu sākt? Can everybody please take their seats? Vai lūdzu jūs varētu ieņemt savas vietas? Oh, okay. Okay, colleagues, we're going to start. Kolēģi, sāksim sēdi. Korepju <laughs> <laughs> for. Okay, colleagues, um, I've uh, been asked. Dargie kolēģi, paldies. Mani lūdza aizstāt mūsu priekšsēdētāju, kuram ir steidzams darīšanas kaut kur citur, bet atzīšos, ka neesmu īpaši sagatavojusies šai sēdē, bet nu darīšu, ko varēšu. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ja kādam ir kādi iebildumi, tad tagad būtu brīdis tās izteikt, bet ja nē, tad mēs varētu uh, to apstiprināt ar uh, nelielām izmaiņām. Ā, šeit ir komentārs. Jā, priekšsēdētājs kundze. Šodien notika kaut kas tiešām ārkārtējs, ir uh, uh, uzbrukums palīdzības darbiniekiem Izrēlā, kas devās uz palestīniešu teritorijām. Tas ir eh, cilvēktiesību pārkāpums, un es domāju, ka tas ir kara noziegums, un es domāju, ka mēs nedrīkstam vienkārši noraucīties. Mums vajadzētu kā Libe komitejai sniegt paziņojumu. Un es domāju, ka vajadzētu šo jautājumu iekļaut darba kārtībā kā ārkārtas darba kārtības punktu. Es raugos uz kolēģiem, ko viņi par to domā, bet es personīgi domāju, ka uh, šai komitejai bez nekādas sagatavošanās nevajadzētu uh, sniegt nekādus paziņojumus. Šis jautājums noteikti tiks skatīts plenārsēdē. Tas būs, kā steidzamības jautājums noteikti. Uh, darba kārtībā, un kompetētā komiteja ir ārlietu komiteja, un es domāju, ka šobrīd, kad mēs nemaz eh, īsti vēl nezinām, kādi ir eh, šie notikumi bijuši, nekādas detaļas nav zināmas, tāpēc es nedomāju, ka vajadzētu tagad kaut kādus paziņojumus izsniegt šeit, un es redzu, ka daudz kolēģi māja ir galva, un tad es saprotu, ka mēs tā arī vienojamies. Tātad par darba kārtības izmaiņām. Diemžēl ASV ģenerālprokurors Eriks Holders, ar kuru mums bija paredzēta viedokļa apmaiņa rīt no rīta, nevarēs ierasties. Tiešām žēl, ka viņš e, nevarēs ierasties, bet mēs saprotam, ka viņam ir steidzamas e, lietas darāmas savā valstī un ceram, ka mums kaut kad vēlāk būs iespēja ar viņu tikties. Tas nozīmē, ka Tā vietā mēs eh, rīt 10.15 apspriedīsim 14. punktu, tas ir atzirams par šķiršanās direktīvu, un 15. punktu arī apspriedīsim, kas ir atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Pakistānu. To mēs sāksim apspriest 10.30. Tātad es piedāvāju pieņemt darbu kārtību ar šīm izmaiņām. Paldies! Tālāk. Priekšādātāji paziņojumi. Lība sekretariāts mūsu. Uh, Uh, priekšsēdētāja Lopes kunga vārdā ir nosūtījis jums ēpastu uh, pagājušajā nedēļu, un tur ir priekšlikumi par pilotu projektiem gada budžetā un par sagatavošanās pasākumiem. Jums ir lūgums iesūtīt uh, priekšlikumus līdz 3. jūnijam, līdz pusdienlaikam sekretariātam. Busitilkungs. Jā, paldies priekšsādātājs kundze. Man šķiet, ka šis termiņš ir pārāk īss, lai mēs varētu iesniegt kaut kādus būtiskus priekšlikumus par šādu ļoti būtisku jautājumu. Tā ir lieliska budžeta iespēja, un es eh, gribētu aicināt kolēģus atbalstīt priekšlikumu, pagarināt šo termiņu vismaz par dažām dienām, lai mēs varētu tiešām padomāt par šiem jautājumiem un lai nepalaistu garām šo izdevību. Man personīgi nav nekas iebilstams, bet es raugos uz sekretariātu pārstāvjiem un uh, Ja nemaldos, tad uh, budžeta procedūra nosaka šo termiņu, jo būs budžeta komitejas sēde. Vai ir kaut kāda iespēja kaut vai nedaudz pagarināt šo termiņu, pat ne par pusdienu? Es atvainojos. Vai mēs uh, varētu kaut kā nedaudz varbūt ierobežot uh, laiku, kas ir paredzēts tulkošanai? Ha, see, it works. We got... Tātad tas darbojas. Mēs uh, saņēmām vēl pusdienu, jo tas ir jānosūta uz Kokobū līdz piekdienai. Priekšsēdētājs kundze. To mēs saņēmām pagājušās nedēļas beigās. Tā bija zaļā nedēļa, daudz no mums bija ārpus Briseles. Un ja mums tiek dot šāds īs termiņš, tad uh, mēs it kā saņemam tādu uh, iespaidu, ka uh, mūsu priekšlikumi nav svarīgi. Tas nozīmē, ka nekāda priekšlikuma arī netiks uh, iesniegti. Mums nav pat tāda patiesa iespēja šai komitejai uh, iesniegt nopietnus priekšlikumus. Šī ir tāda muļķošanās. Uh, Uh, pilotu projektu vai sagatavošanās pasākumu priekšlikumu nevar izstrādāt pāris dienās. Tas ir padziļināta jāskata, jāapspriež un jāpēt un varbūt jāapspriež pat te uh, grupu starpā Lībe komitejā, lai uh, ideālā variantā mēs varētu pat panākt vienotu versiju, vienotu nostāju šeit mūsu komitejā, bet šī tiešām tas ir izsmieklis. Es jums piekrītu, bet ne par zaļo nedēļu, jo mums visiem ir ēpasts un mobilai telefoni, mēs neesam pilnīgā nogriezt no parlamenta eh, darba. Bet es priekš piedāvātu lūgt eh, budžeta komitejas priekšsēdētājam eh, pagarināt šo termiņu. Šo pēcpusdienu mēs ar viņu sazināsimies un rīt par jums par to pastāstīsim, bet es uh, Gribētu jūs lūgt gadījumā, ja tas nenostrādās procedurāla apstākļu dēļ, jo mēs neesam atbildīgi par budžetu procedūru, ja tas nebūs iespējams, es gribētu jūs lūgt uh, būt elastīgiem un šajā izņēmuma gadījumā censties un strādāt ātri, lai mēs vismaz nezaudētu šo te iespēju izteikt priekšlikumus. Mums noteikti ir savi priekšstati par to. Alvaro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kundze. Uh, lai vienkārši atspēkotu Saimona bāžas. Visi piedāvātie sagatavošanas pasākumi vai pilotu projekti, uh, kas uh, būs ziņojumā, tiks nobalsots pret to, jo šis ir nepareizais ziņojums, ar kuru veidot sagatavošanās pasākumus vai pilotu projekts. Tātad referents, referente no Busutilkunga grupas tik un tā dzēsīs ārā visus uh, priekšlikums šiem sagatavošanās pasākumiem vai pilotprojektiem. Tātad varbūt jūs uh, ar savu kolēģi Zidoniju varat parunāt un uh, pajautāt, kāpēc tad viņi tā darīs. Varbūt, ka tad nākamajos ziņojumos varētu tos iekļaut. Es kā budžeta komitejas vicepriekšsēdētājs gribētu ieteikt vispirms parunāt par to un uh, bet būs vēl ziņojumi tālāk vēlāk, kad varēs iekļaut šos pilotu projektus un sagatavošanās pasākums. Paldies par šo piebildi. Es gribētu ieteikt tādu divējādu pieeju, kā jūs ieteicāt. Un, lai būtu lielāka skaidrība, mēs lūksim budžeta komitejai varbūt vairāk laika. Līdz ar to mēs varam sākt balsot. Mums šo pēcpusdienu ir balsošana, vai visi ir, ir paņēmuši līdz balsošanas kartīti, vai man ir mana balsošanas kartīte, jums nav līdz balsošanas karta. Nē, nu tad mēs jūs nevarēsim pieskaitīt ārprāts. Have... Uh, Labi, mums nav uh, ilgi jābalso šodien. Sāksim ar atzinuma projektu, kur ir sagatavojis Stavros Labrinīdis par internetu pārvaldību. Uh, un turpmāk veicamajiem pasākumiem. Okay, this is an EPP thing. Okay. Uh... Tad iekšējā EPP lieta. Un šeit ir daudzi kompromisa priekšlikumi, diezgan sarežģīti, tātad uh, uzmanību. Pirmais pāns ir kompromisa teksts un ir prasīts dalītais balsojums, ko ir prasījusi Alde. Uh, Tātad balsojums divās daļās. Balsosim par pirmo daļu. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais pants. Nē, tas viss atkrīt, jo tika pieņemts kompromiss grozījums. Uh, Otrais pāns, ceturtais grozījums ir atsaukts, sestais grozījums Lamprinītis kungs par pret atturas pieņemts. Septītais eh, pāns, uh, eh, mutiskais grozījums, vai visi piekrīt uh, balsot par šo grozījumu ar mutisko grozījumu? Jā, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums, voskuma grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Es atvainojos noraidīts. Alvaro kungs. Paldies. Bet pirms balsosim par otro kompromisu grozījumu, man būtu viens jautājums. Tekstā ir teikts, uh, otrajā rindiņā beigās uh, kibernoziegumi un uh, uh, uh, bērnu pornogrāfija šeit ir combining, bet es domāju, ka tur jābūt combating, tā kā apkarot. Jā, tas laikam ir, tā ir laikam drukas kļūda. Otrais kompromiss grozījums divās daļās. Kurš par pirmo daļu? A new version. Jauna versija, labi, būtu labi, ja es uzreiz saņemtu jauno versiju. Tā tad ir kompromis grozījums, kurš par so grozījumu pret atturas pieņemts. Tagad 5. pāns, 11. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par grozīto tekstu par pret atturas pieņemts ar vienu balsi pret un viens atturējies. Divas balsis pret. Referentkungs. Like thank, uh... Es gribētu pateikties, protams, komiteju un visiem, kas ir uh, bijuši iesaistīti. Paldies par atbalstu, bet gribētu uh, norādīt, ka 5. punkts, 11. Uh, grozījums, uh, pat ja mana valsts ir apņēmusies uh, samazināt budžetu, bet nekad nebija vienošanās par to, ka man uzvārdu saīsnās līdz Lambrīnis. Uh, Eh, šeit ir nepareizi ierakstīts mans uzvārds. Es joprojām esmu Lambrinīdis, šādu uh, saīsināšanu mēs neveiksim. Uh, uh, I, I like es gribētu izteikt piezīmi. Jā, mums vajadzētu to veicināt, varbūt, lai jūs vārdu rakstītu īsāk, tad būtu tik daudz lētāk uh, uh, rakstīt dokumentus. Kešmenkungs, varbūt jūs vārdu arī varētu saīsināt. Uh, man jāsaka, ka daži to jau ir salīdzinājuši, saucot man par no cashman. Uh, eh, tad tagad mēs balsosim par uh, padomas lēmumu projektu par noliegumu starp uh, Eiropas Savienību un uh, Islandi un Norvēģiju un tā tālāk un tā tālāk. Referents ir Busutila kungs, nav iesniegt grozījumu, tāpēc ir viens vienīgs balsojums Bosatila kungs, mēs balsosim par jūsu darba, uh, jū, par jūsu mūža darbu. Tikai viens balsojums par, pret, atturas, pieņemts vienbalsīgi. Tad tagad uh, pēdējais šodienas balsojums. Uh, tas ir. Uh, projekts par eh, vienošanos starp Eiropas Savienību kopienu no vienas puses un eh, Šveici un Lichtensteinu no otras puses par to, lai eh, šīs valstis piedalās sadarbības aģentūrā, Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai. Klāsa kungs ir referents, nav iesniegt grozījumi, viens balsojums par, pret, atturas. Vai jūs eh, balsojat pret, Jakulīno kungs? Jūs balsojat par vai pret? Par. Labi. Labi, tas tad ir pieņemts. Paldies referentiem. Paldies, tā, tas arī bija viss balsošanas sekcijā, tad tagad mēs varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta par Schengenas likumdošanas eh, piemērošanu attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju. Un mēs vēršamies pie mūsu referenta Koeljo kunga. Un eh, varbūt jūs varētu sniegt eh, ievadu, Koeljo kungs. Pastāstīt mums par šo jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribu pieminēt sešus punktus. Pirmkārt atgādināšu to, par ko mēs runājam. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2007. gadā Rumānija un Bulgārija ir sākušas darbu, lai pilnībā integrētos Schengens telpā. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka šai sakarā jāizskata dažādi jautājumi, piemēram, datu aizsardzība, Schengens informācijas sistēma, robežas, valsts robežas, sauzemes, jūras robežas, policijas sadarbība un vīzu jautājums. Nozīmīgs priekšnoteikums tam, lai padomi pieņemtu uh, lēmumu atcelt šos eh, iekšējās robežas ir tāds, ka katram no manas pieminētajiem jautājumiem jābūt izskatītam pozitīvi. Pat labam tiek skatīts jautājums par datu aizsardzību. Rezultāti, kādi ir, tiem vajadzētu atļaut pārbaudīt, vai ir iespējams pievērsties Schengens informācijas sistēmas jautājumu izskatīšanai, kas nozīmē, ka dati no SES sistēmas var tikt pārraidīti uz šīm valstīm. Un atgādināšu arī vēl kolēģiem, ka mm, ir vēl problēma ar datu pārraidus, to norāda padomi. Šie dokumenti tiek skatīti kā konfidenciāli Rumānijas eh, vēstnieks ir aktīvi rīkojies, un es vēlos viņam pateikties, un šajā gadījumā šie dokumenti eh, nav skatīti kā eh, konfidenciāli visiem kolēģiem tādi bija izdalīti, un arī nākošos jautājumus skatot mums šie dokumenti būs pieejami. Tādēļ vēlos īpaši vērst jūs uzmanību uz to, ka pēc iespējas ātrāk vajadzētu sasniegt vienošanos starp padomu un parlamentu, lai dokumenti tiktu uh, doti tālāk. Es domāju, ka mēs uh, spējam izskatīt konfidenciālus dokumentus. To mēs jau esam darījuši arī tad, kad komisija līdzīgā gadījumā mums mm, sniedz šādus dokumentus, un praktiski nav arī nekas pret to, lai no padomas šāda veida dokumenti uh, pie mums nonākti. Nākošais jautājums - Bulgārija. Bulgārijas gadījumā Ir radušās pāris uh, problēmas ar personas datu izmantošanu policijā. Policijas jomā un bija tādi vājie punkti Nacionālo datu aizsardzības iestādē. Referenti un tie, kas izskatīja situāciju. Mm Šī gada janvārī konstatēja, ka Bulgārija var izpildīt eh, tai uzliktos eh, noteikums un padome aprīlī savā sēdē konstatēja, ka visas problēmas, kas tika identificētas, ir arī pārvarētas. Par Rumāniju tika konstatēti divi tādi vājie punkti attiecībā uz likuma pieņemšanu par personas datu apstrādi Nacionālās aizsardzības iestādes darbā arī tika konstatēti trūkumi. 2010. gada aprīlī tika konstatēts, ka Rumānija šos secinājumus ir ņēmusi vērā. Ir vēl pāris tādi atklāti jautājumi, bet tie uh, nav tādi, ka uh, būtu pilnībā kā šķēršļi vērtējami. Un uh, situācija kopumā atbilst datu aizsardzības noteikumiem. Tagad piektais un pēdējais punkts. Es pieņemu, ka parlaments šo pozitīvo novērtēju Bulgārijas un Rumānijas gadījumā arī var apstiprināt, bet katrā gadījumā mums ir jāprasa, lai parlaments sešu mēnešu termiņu laikā tiktu informēts par to, kas noticis ar mūsu ieteikumiem attiecībā uz tiem punktiem, kas vēl nav ieviesti. Tagad par sesto un pēdējo punktu. Uh, que o Parlamento deu no ano passado. Mēs šeit runājam par Schengens um, telpas novērtējumu pagājušā gada oktobrī. Parlaments pieņēma negatīvu lēmu par divām komisijas iniciatīvām. Toreiz gāja runa par Schengens izvērtējumu. Es vēlreiz vēlos uh, uzsvērt to, ka komisijai jāiesniedz vēl mm, turpmākas iniciatīvas. Rīt tikšos ar komisijas pārstāvēm neformālā sēdē. Un arī šeit uh, ir skatām divi nozīmīgi, ļoti nozīmīgi punkti. Parlamentam jāpratās par to, ka ir tāda dubulta mēraukla valsts, kas ir ārpus un uh, valsts, kas ir uh, Schengen zonā. Ir jāpielodē vien un tie paši standarti gan valstīm, kas ir Schengen uh, zonā, gan tām, kas vēlas tajā iesāsties. Un bez tam mums ir nepieciešama Eiropas izvērtēšanas uh, sistēma, Eiropas institūcijām, īpaši komisijai un parlamentam jāiesaistās, bet nedrīkst izslēgt arī uh, dalību valstu pārstāvis. Ja mēs runājam par Schengen, Tad jārunā par to, ka jāveido tāda apusējas uzticības telpa, un šī apusējā uzticība ir tas būtiskākais tam, lai tiktu likvidētas jau kādas robežas. Šeit mēs runājam par tādu papildus vērtību, ko atbalsta visi. Tās ir tās piezīmes, ko es gribēju izteikt par manu dokumentu. Um, before... Paldies. Un pirms es dodu vārdu debatēm. Es gribētu aicināt padomu un komisiju īsi izteikties. Padomas vārdā es aicinu Jose Manuelu Rodrīgais izteikties, ja jūs esat šeit un jums tiek dots vārds. Paldies, e, priekšsēdētāji. E, Koļo kunga prezentācija, manuprāt, bija ļoti adekvāta un sniedza skaidru priekšstatu par to, kāda ir pašreizējā situācija. Ja padome Vēlētos atgādinot, atgādināt mūsu kopīgo mērķi kāds mums ir ar parlamentam un padomēji, kas ir paplašināt eh, Schengens telpu attiecinot to uz Bulgāriju un Rumāniju 2011. gada martā. Tāpēc eh, gribu pateikties eh, it īpaši Bulgārijas, Rumānijas pāris iestādēm, parlamentam, Lībe komitejai, kā arī pilnīgi visiem, kuri ir strādājuši izvērtēšanas procesā par pūliņiem, ko tie ir pielikuši, lai varētu īstenot visus kritērijus lai šīs valsts varētu pievienoties Schengens telpai. Es gribētu eh, pasvītrot to, cik padomēji ir eh, svarīgā, es, eh, pilnīgs atbalsts no Lībe komitejas, un mēs ceram, ka pozitīvs atzinums varētu tikt pieņemts jūnija plenārsēdē, lai dotu iespēju strādāt, turpināt darbu maksimāli drīz šajā procesā, maksimāli ātri un sasniegt tos mērķus, ko mēs esam nosprauduši. Tāpat arī es gribētu vēlreiz pateikties eh, par sadarbību deputātam Koēģu, kurš Mums ir maksimāli palīdzējis strādājot pie šiem jautājumiem, un it īpaši mēs viņam esam pateicīgi padomas vārdā. Paldies! Paldies, Rodrīgas kungs. Tagad es aicinu Moniku Moshameru no komisijas. Vai viņa ir klāt šodien? Vai no komisijas neviens nevēlas? It's interesting. Okay, then are... Does... Tik tiešām interesanti. Vai vēl kāds kolīģis eh, grib izteikties par šo jautājumu? Nē, tādā gadījumā atgriežamies pie referenta. Nē, Endrū kungs, jūs tomēr, eh, tomēr gribējāt izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pateikties referentam kolēģu Jo, ja es pareizi sapratu, mēs sniegsim labvēlīgi pozitīvu atzinumu šīm priekšlikumām. Es te vēlos atkārtot to, kas jau tiks sacīts, bet es gribētu tikai norādīt to, ka e, kavēšanās e, ar SIS-2 sistēmas ieviešanu nevarētu būt eh, problēma Bulgārijai un Rumānijai integrēties Schengen sistēmā, jo sistēma SIS1 eh, plus jau darbojas un būs ar eh, jaunām operatīvām iespējām, kas varēs darboties, un es domāju, ka visi kolēģi un Libe komitejas deputāti atbalsta ziņojumu, ko ir sagatavojis Koļģokungs, un mēs lūdzam komisiju E, darīt zināmus visus datus, kas ir nepieciešami e, saistībā ar iestāšanu Schengens telpā. Nevajag aizmirst arī to, ka pilnīgi visas darbības, kuras mēs īstenosim, kā taiskaitā Eiropas parlamenta deputāta atcēla, ietekmēs visus Eiropas Savienības pilsoņus, un mūsu misija ir veicināt viņu tiesības un brīvības. Pārvietošanās brīvība is, ir. Ir tādas tiesības un brīvības, kas ir iegūstamas ļoti sarežģītā un grotā ceļā, taču e, tās pienākas visiem Eiropas pilsoņiem, un es domāju, ka mēs būsim rīkojošies pietiekami saprātīgi un piesardzīgi, lai mēs varētu šīs tiesības nodrošināt visiem Eiropas pilsoņiem. Nevajag, lai pastāv barjeras starp institūcijām, padomu, parlamentu un komisiju. Es domāju, ka viss svarīgākais ir noteikt skaidru datumu, precīzu datumu, lai varētu īstenot lēmumu abām valstīm, gan Rumānijai, gan Bulgārijai. Paldies! Paldies! Un pirms es dotu atkal vārdu referentam. Es norādu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. jūnijas 12. Eh, tātad parīt, balsojums 10. jūnija Lībi komitejā, balsojums plenārsēdē notiks Strasbūrā. Uh, nedēļu vēlāk. Tā tad uh, grafiki ir ļoti, ļoti saspringti. Priekšsēdētāji patiesībā uh, grafiks tik tiešām ir saspringts, lai varētu to respektēt, arī tādā veidā viss tik paredzēts, un parlaments savu darbu ir paveicis vislabākajā veidā. Es gribētu pateikties e, prezidentūrai pār sirsnīgajiem piezīmēm, taču gribētu aicināt prezidentūru palīdzēt atrisināt problēmu saistībā ar konfidenciālajiem dokumentiem. Un e, šīs fails, kas ir saistīts ar datu aizsardzību, te mēs nesagaidām nozīmīgas problēmas un e, tika pieņems lēmums par dokumentu deklasificēšanu, un es gribētu pateikties šeit eh, Rumānijas vēstniekam, taču attiecībā uz eh, citiem jautājumiem, robežu kontroli, SIS un, un citiem problēmas ar Bulgāriju un Rumāniju, tad būs sarežģītāk deklasificēt dokumentus, eh, kuros Eh, ir norādīti vājie punkti saistībā ar robežām, un tāpēc ir steidzīgi jālēm par to, kādā veidā šie dokumenti tiks eh, iesniegti parlamentam, jo ir samērā skaidrs, ka parlaments nevar eh, balsot par dokumentiem, kurus mēs nesam saņēmuši, par kuriem mēs nezinām neko, un es gribētu lūgt Spānijas prezidentūrai palīdzēt mums šo problēmu atrisināt maksimāli drīzā laikā. Paldies! Paldies! Es domāju, ka vēstījums ir skaļš un skaidrs, un mēs apspriedīsim vēlāk darba kārtībā jautājumu par publisku pieeju Eiropas parlamenta dokumentiem. Un šis ir ne jau pirmais piemērs, kas ir saistāms ar nepietiekumu nepietiekama caurskatāmība un padomas un komisijas eh, nevēlēšanos darīt zinām dokumentu tekstu. Un mēs tagad nonākam pie septītā dokumenta. Atkal tas ir Koeļo kungs jūsu ziņojums par lielapjoma IT sistēmu pārvaldību kopīgā brīvības tiesiskuma un drošības telpā, un stājoties spēkā Lisabonas līgumam, komisija nāca klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kas uh, tika pieņemts martā, prezentēts mūsu komitejā 7. aprīlī, un šis priekšlikums tiks skatīts koplēmuma procedūras ietvaros. Un es gribētu vispirms aicināt referentu sniegt savu prezentāciju, un pēc tam mēs lūgsim izteikties komisiju, bet tagad Koidio kungs, paldies, priekšsādātāji! Mums bija tikšanās ar ēnu referentiem, lai mēs varētu lemt, kā kādā veidā mēs vislabākajā veidā varētu sākt sagatavot ziņojumu. Un mums ir nepieciešams maksimāls konsensus Libe komitejas ietvaros. Tāpēc esmu uh, lūdzis sniegt atzinumus un esmu iecerējis pēc viedokļa apmaiņas Lībe komitejā sagatavot pirmo ziņojumu projektu, lai varētu mēģināt panākt maksimāli pozitīvu konsensu, kāds ir iespējams mūsu komitejā. Un pirms Lisabonas līguma Eiropas komisija Eh, nāca klajā ar divām dažādām iniciatīvām. Pēc Lisabonas līguma Eiropas komisija izlēma prezentēt tikai vienu iniciatīvu. Libi komiteja lūdza parlamentu juridisko dienestu sniegt atzinumu par to, vai šis ir vislabākais veids, kā skatīt šo iniciatīvu. Kāpēc tad? Tāpēc, ka Tas radīja atsevišķas problēmas saistībā ar vairāku dalību valstu dalību. dalību. Ne visas dalību valstis ir vienlīdz lielā līmenī iesaistījušās e, šo līdzekļu, tātad visis eirodak izmantošanā un viņu dalības tiesības nevar būt vienādas. Es vēl neesmu saņēmis mūsu juridiskā dienesta atzinuma un šīs problēmas mums ir jārisina. Vai tas ir vislabākais veids, kā skatīt šo iniciatīvu? Otrais jautājums attiecas uz aģentūru. Critics about the idea of a new agency. Mēs esam dzirdējuši viedokļus par jaunu aģentūru. Es vēlos atgādināt šeit, ka par parlaments lūdza komisiju izveidot aģentūru šim nolūkam. Un es domāju, ka tas būtu piemērots risināšanas veids. Mēs paši parlaments lūdzām komisiju to iztenot, un veicamības izpētē tika noskaidrots, ka tas būtu vislabākais risinājums arī no budžeta viedokļa. Tāpat ir bija citi risinājumi piedāvāti, atsevišķi no tiem tika jau noraidīti no parlamenta puses, piemēram, doma izveidot starpvaldību pārvaldību vai arī izmantot kādu jau esošu aģentūru Eiropol, Frontex lai tā īstenotu šo pārvaldību, kas nav pieņemami no datu aizsardzības viedokļa. Mēs domājam, ka aģentūra kā informācijas patērētājs nevar vienlaicīgi nodrošināt pārvaldības darbu datu aizsardzības ja, noteikumu dēļ tādajādi. Vislabākais risinājums būtu jauna aģentūra mūsuprāt. Bet ir šajā gadījumā jāatrisina vairākas problēmas. Pirmā no tām ir tā, ka šai aģentūrai ir jāpiešķir tiesības pārvaldīt jaunas sistēmas. Tādas sistēmas kā Eiropas e, eh, PNR vai iebraukšanas izbraukšanas sistēmas vai citas, un mums pilnīgi skaidri ir jānorāda tas, ka jaunas sistēmas, kurus pārvaldīs šī aģentūra, ka tām ir jātiek pārvaldītām ar juridisku instrumentu palīdzību. Tas nozīmē, ka neviena cita institūcija vai padome vai komisija nebūtu eh, ar tiesībām paplašināt šīs aģentūras eh, kompetences bez eh, balsojuma parlamentā. Tāpat arī es domāju, ka vairākos gadījumos nav pietiekami labi definētā terminoloģija, piemēram, operatīvās sistēmas, lielapjoma sistēmas un tā tālāk. Un tāpēc mums vajadzētu sagatavot tādu formulējumu e, un tādu tekstu, kas juridiski ir skaidrāks. Un tāpat arī mums vajadzētu E, precīzāk paskaidrot aģentūras mērķus un uzdevumus. Tālāk runājot par pilotschēmām, es domāju, ka ir nozīmīgi izveidot skaidrākus noteikumus, lai izvairītos no visiem gadījumiem, kāda ar šādu projektu starpniecību, piemēram, e, projekts, kas attiecas uz iebraukšanas izbraukšanas sistēmām, tiktu ieviests bez parlamenta kontrolas runājot par aģentūru struktūru. Mums būtu jāieceļ dātu aizsardzības amatpersonu, drošības jautājuma amatpersonu, atskaits amatpersonu. Un es tāpat arī norādīju problēmas ar balsošanas tiesībām un pārvaldības padomas locekļiem šobrīd man šķiet ir mazliet nepieņemami tas, kā dalība valsts, kura pilnībā nepiedalās visos projektos, var tikt iz, ievēlēta kā direktora vai prezidējoša valsts, un tāpēc mums vajadzētu domāt par dalību un balsošanas tiesībām um, padomē, kā arī eh, pār Eiropas parlamentiesībām. Mums vajadzētu stiprināt parlamentiesības, tāpat arī nepieciešams eh, atrisināt caurskatāmības jautājumus un e, vairāk stiprināt datu aizsardzības noteikumus. Un visbeidzot, priekšsēdētāji ir ļoti jūtīga problēma attiecībā uz aģentūras eh, juridisko atrašanās vietu. Šajā sakarā man būtu jānorāda, ka parlaments ir gatavs eh, īstenot savu lomu šajā sakarā, taču mēs nevēlamies eh, radīt lielākas problēmas, vēl lielākas problēmas, un tādējādi, ja padomu piekrīt risinājumam, kas ir pieņemams Eiropas parlamentam, tad mēs eh, neradīsim problēmas, nevienojoties ar padomi. Mūsu prāts tas ir koplēmuma jautājums, tas ir jāiestrādā tekstā, un mēs esam e, gatavi balsot par padomas risinājumu, ja mūsu principi tiek respektēti. Tas nozīmē to, ka mēs izveidosim vairākus principus mūsu atzinumā, kas ir jārespektē, un ja, ja vietas izvēle apdraud jebkuru no datu vai citiem eh, drošības jautājumiem, tad mēs tādu nevarēsim pieņemt. Un, manuprāt, parlamentam būtu jāpieņem pārdomes lēmums attiecībā uz aģentūras atrašanās vietu. Un priekšsēdētāji, noslēgumā es gribētu lūgt kolēģiem sniegt savus viedokļus par to, kas um, viņu prāt trūkst komisijas iniciatīvā, lai varētu man palīdzēt izveidot ziņojumu projektu. Lai varētu sniegt kolēģiem teksta pirmo versiju maksimāli drīz. Paldies! Un tagad es gribētu aicināt izteikties komisiju, iespējams arī padomu. Es nezinu, vai no padomu šobrīd ir klāt, un pēc tam es došu vārdu deputātiem. Vispirms Klaina kundze no komisijas. Lūdzu. Paldies. No komisijas puses mēs gribētu pateikties referentam par ļoti konstruktīvo pieju Mēs uzskatām, mm, ka viedokļa apmaiņas dažādās komitejas ir ļoti noderīgas un labi norāda parlamenta pozīcijas. Un arī mēs e, izskatījām arī Nesko kungu iesniegtos grozījumus Kokubu komitejā kā ļoti konstruktīvs un arī vairākums no tiem var stiprināt komisijas priekšlikumus. Runājot par detalizētām norādēm, kuras eh, tikko pieminēja Kozeļu, Koeļu kungs komisija gribētu norādīt to, ka šobrīd ļoti daudzas pieminētās bažas ir konstruktīvā veidā atrisinātas sarunceļā padomē, un Mēs šajā situācijā vienkārši gaidām referenta ziņojumu projektu. Paldies, vai kāds gribētu izteikties padomas vārdā? Ir tomēr. Jā, atvainojiet, es jūs pēc vārda nezinu. Paldies, priekšsēdētāji. Spānijas eh, prezidentūras vārdā es gribētu sniegt Uh, pār uh, īsu ieskatu, kā notika darba grupas sanāksme. Šorīt notika pēdējā sanāksme, kas bija paredzēta Spānijas prezidentūras uh, vadībā saistībā ar šo Schengens informācijas sistēmas, informācijas sistēmas grupu, kas ir kompetentā. Padoms darba grupa vairākos sarežģītos tekstos ir panākusi vienošanās principu, kas ļoti lielā mērā saskan ar Koļokunga pausto līniju. Pilnīgi skaidri, ka e, padomes e, e galvenā rūpe ir šīs aģentūras e, efektivitāte, un mēs šeit atsaucamies uz starp institūciju nolikumu, kas tika pieņems 2006. gadā, un mēs cerām, ka šī aģentūra konkrētā veidā varēs palīdzēt atrisināt lielapjoma sistēmu eh, darbības problēmas. Un mēs nedomājam, ka mēs varētu saskarties šeit ar dozīmīgām grūtībām, lai panāktu vienošanos. Un eh, padome ir iecerējis panākt vienošanos jau pirmajā lasējumā. Runājot par eh, Atrašanās vietu mums ir šobrīd divas kandidatūras, viena piedāvā Francija Strasbūrā, un otru piedāvā Igaunija Tallinā, un padome vēl pagaidām nav paredzējusi tomēr šo jautājumu skatīt līdz brīdim, kad diskusija par juridisko sadaļu tiek pavirzīta uz priekšu. Un prezidentūra ir uzturējusi E, kontaktus ar Koeļo kungu līdz šim, un mēs ceram tikties ar viņu tuvāko dienu laiku atkal, lai mēs varētu vislabākajā veidā sasniegt mūsu kopīgos mērķus, un mēs neredzam nekādas nozīmīgas e, problēmas, izņemot tās ļoti sarežģītās tēmas, kuras jau pieminēja Koeļo kungs, gan saistībā ar dalību, gan ar balsošanas tiesībām. Šis jautājums vienmēr ir, ir ļoti sarežģīts visos visos jautājumos, kuros atsevišķi dalībvalstis tiek pārstāvētas eh, dažādos līmeņos. Tas bija viss no mūsu puses. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāji. Pagaidām man ir pietiekušies trīs runātāji, vai kāds vēl gribētu pierakstīt savu vārdu šim sarakstam. Tādā gadījumā es noslēdzu sarakstu, bet pirmā sarakstā ir Jūkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu sākt eh, ar to, ka es pateikšos Karlosam Koeģo, ar kuru Mēs tikāmies e, kādu laiku iepriekš un e, bija ska skatāmi plaši jautājumi. Un es tomēr tagad gribētu norādīt savas grupas dažas prioritātes, e, uzskaitot čet, piecus punktus maksimāli drīzā veidā vispirms, lai norādītu to, ka Šī aģentūra būtu jāveido tādā veidā, lai sistēmas pārvaldība tiktu deleģēta privātajām struktūrām un ar visiem ar to saistītajiem riskiem. Otrais punkts ļoti īsi, jo Kārlos Koeļu jau to pieminēja pietiekami skaidri. Mēs ļoti jūtīgi izturamies pret jautājumu, kas ir saistīts ar datu kontrolētāja integrēšanu šajā aģentūrā Mēs šim jautājumam piešķiram ļoti lielu nozīmi. Trešais punkts no manas puses ir jautājums par šīs aģentūras aktivitāšu un atbildības apjomu. Mēs varam piekrist tam, ka pilnīgi noteikti ir jāizvairās no jebkuras eh, ļaunprātības izmantošanā un uh, Šie jautājumi ir jārisina tīri tehniski. Cet, ceturtais punkts, ko pieminēja jau gan ēnu referents, gan arī šodien Karlos Koeļu attiecībā uz to, ka šīs aģentūras mandāta paplašināšana var notikt tikai ar konsultēšanos ar Eiropas parlamentu un Eh, to var balstīt tikai ļoti stingri juridiski teksti. Un pēdējais punkts, eh, kā nu, francūziet, es izturos eh, ļoti uzmanīgi, lai gan es arī pilnībā atbalstu Kārlos Koļo pieminēto pozīciju, ja mums vajadzētu šajā izvēlē, ļoti sarežģītajā izvēlē, piešķirt kādam kādu privilēģiju, tad mums tomēr ir jādomā par maksimālu uh, sistēmas eh, racionālu izmantošanu un vislabāko droši, eh, drošu tās izmantošanu. Katrā ziņā mēs jau šo dosiju esam skatījuši vairāk kārt un mēs Mēs ar lielu prieku piedalīsimies ziņojuma sagatavošanā. Paldies, un nākošais runātājs Alvaro Kungs. Um. Paldies, priekšsētājs kundze. Nu, uh, es gan no iekšlietu komitejas, uh, gan arī budžeta komitejā esmu iepazinies ar šo ziņojumu. Un izcili labi sadarbojos ar Kvēljo kungu kā pierasts, jā, un tas patiesi ir, kas, nu, teiksim, ļoti patīkams sadarbībā. Viņš runās par ļoti nozīmīgiem punktiem, un jautājums ir tāds, vai šajā īsajā brīdī laikā mēs varam tos noskaidrot, uh, vai arī tikai, teiksim, tādas netiešas uh, ietekmes, piemēram, Schengens informācijas sistēmas Eirodak un SES2. Un tāpat es sapratu arī, ka uh, Schengens informācijas sistēmas tālāk attīstība, tas ir jautājums par SES2, tiek diskutēts, un vai mēs nogaidām, uh, lai uh, šī SES2 sāk darboties un izmanto. Uh, vai arī, nu, teiksim, brīdī, kad tas viss tiek attīstīts un brīdī, kad mēs to daram, vai mēs paralēli šo aģentūru veidojam, kas tad kopumā pārvaldīs Schengens informācijas sistēmu un kaut kādā brīdī tad būs vienkārši, nu, automātiski tā pārēja uz otro šo sistēmas paudzi. Nu, teiksim, laiksiņā, kā notiek šī pārēja, tas vēl ir tāds nedaudz atklāts jautājums. Paralēli tik uzdots arī jautājums pieeja un um, tiesības uh, par šo datu banku izmantošanu kas jau eksistē, piemēram, Eirodak un Eiropol mm, pieejamība. Līdz šim tas tā nav bijis paredzēts. Un es domāju, ka mums jābūt uzmanīgiem arī attiecībā uz to, un tas ir arī saprātīgi. Parlaments prasīja, lai šī datu banka tiktu centrāli pārvaldīta, bet jāievēro, lai tā nebūtu centrāli sasaistīta, lai nebūtu šīs krustveida atskaitas, lai dati tiktu apkopot un lai mēs galu galā neveidot tādu vienkārši milzīgu datu banku. Tādēļ absolūti atbalstu Karlas Koeljo arī jautājumā par to, kā tad izskatās, teiksim, ar datu bankas tālāko attīstītu. Jo šeit komisijas dokumentā vienkārši tieslietu un uh, iekšlietu darbā var tikt integrēt. Un manā skatījumā tas ir nedaudz par maz. Mums ir jāraugās, lai. Uh, likumdošanas iniciatīvas atbilstoši eh, šeit arī tiktu saglabātas, ja šī sistēma tad, nu, atbilstoši tiek paplacināta. Tas, kas man interesē, varbūt, ka komisija vai padoma varētu atbildēt uz to, mēs veidojam līdz ar to vienu no tādiem visjūtīgākajiem centriem, kādu vispār Eiropas Savienībā datu aizsardzības jautājumos un arī informācijas ziņā. It īpaši, kas skar datu drošību Es nezinu, cik tālu tas vispār ir iespējams, ka viena aģentūra uzrauga kādu citu, bet ja mēs runājam par paplašināšanu un mandātu uh, uh, paplašināšanu ENIS gadījumā, kam tad arī būs aizvien vairāk uh, informācijas un kas to novērtēs, bet nu, ne tikai tā darīs, bet arī operatīvi eh, darbosies un vai Enisa varēs kontrolēt arī citu aģentūru datu drošību, jo citādi kādēļ tad mēs vispār radam šādas a, aģentūras un Enisa. Tagad par izmaksām. Sākumā tika runāts par to, ka tas tiks nolikts rezervē 120 miljonu eiro trīs gadu laikā. 120 miljonu eiro kalkulācijā balstās uz to, kāda bija komisijas priekšlikuma a, bāze un tad arī datu aizsardzības speciālisti, kā arī citi jautājumi varētu izmainīt šo tām, šo struktūru. Līdz ar to, kas saprātīgi būtu, domāju, šos līdzekļus tad pieprasīt, kad mēs zināsim, kāda būs šīs aģentūras izmaksu struktūra, un to mēs zināsim tikai šī ziņojuma darba beigās, kad mēs zināsim precīzi, kāda ir personāla jautājuma risināšana Un par uh, darbības vietu domāju, ka, kā Galio kungs uh, jau teica, ka tā ir padoms uh, zīme, nu, padoms kompetence. Ja Strasbūrā tā paliek, tad tur ir pat tukša ēka, brīva ēka. Nu, vienreiz mēnesī šī uh, ēka tiek izmantot, bet, nu, principā tai ir uh, tāds vēl pielietojums iespējams. Uh, Un uh, e, igauņu kolēģi, protams, ka Igaunijā ļoti labi pieredz ar datu drošību pēc tam, kad 2006. gadā viņi piedzīvoja tādu ļoti plašu uzbrukumu, un tur arī NATO uh, kiberdrošības uh, centrs abas vietas ir ļoti labas, bet nu, uh, visdrīzāk parlamentu uzdevums nav noteikt, kur atradīsies šī aģentūra. Paldies! Jā, paldies, Alvaro kundze, kungs, un tagad Ernstas kundze, un pēc tam Ābrekt kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu paust savu atvieglojumu par to, ko Koeljo kungs teica, ka šis ir smags jautājums, un es viņam daudzos punktos piekrītu. Es pat esmu pārsteigts, cik daudzās lietās es viņam piekrītu, bet tas jau ir arī labi. Un dažas lietas, kas man rada bāžas, un kas droši vien arī jums radīja bāžas, tiem gribētu pieskarties. Pirmkārt, um, Eh, šeit daudz man nepiekrīt. Bija dažādi varianti, par kuriem bija diskusijas, kā tad uh, vajadzētu rīkoties ar šīm lielajām IT sistēmām, kā tās pārvaldīt. Un lēmums par aģentūru bija gandrīz pašsaprotams. Es būtu labprāt arī diskutējis par citiem variantiem, jo jāapzinās, ka uh, būs datu un datu ievadas uh, apkopojams tik milzīgs datu kopums, eh, un varbūt tas izklausās, eh, ka tas ir labs veikts, kā darboties, bet eh, pirmais jautājums būs, kā mēs varēsim nodrošināt pilnīgi to, ka netiks mm, nepieļaujama datu izmantošana kā to simtprocentīgi varētu nodrošināt, un šeit nav pilnīgi atbildi vēl pieejama, un man tas neko nedod, ka Uh, būs kontrols tiesības Eiropas datarsardzības uzraugam. Tas kaut kad jau tika teikts, ka fakts ir tas, ka tehniski šī apmaiņa ir iespējama ļoti labi un ļoti ātri var atcelt uh, aizliegumus, un šeit, manuprāt, ir tiešām ļoti rūpīgi jāpaskatās, kā to tiešām varētu nodrošināt. Otrakārt, aģentūra ir uh, juridisks subjekts. Um, Un tur ir vajadzīgs, protams, arī uh, kontrols iespējas no ārpuses. Šeit uzdod jautājumu, vai mums būtu jāsamierinās, ka Eiropas parlamentam ar darbības ziņojumu, vai varbūt vajadzētu padomāt par to, ka uh, varētu būt izpildu direktora uh, kaut kāda informācija. Es domāju, ka šis varētu būt problemātisks jautājums, un Eiropas parlamentam šeit vajadzētu arī līdzdarboties. Uh, Vissvarīgākais šeit man šķiet tas, lai tiktu pēc iespējas precīzāk definēti aģentūras uzdevumi. Ir jānorobežo SIS-2, VIS un Eurodax sistēmas, ka tās tiks izveidotas un šeit nevajadzētu neko sajaukt. Nākamā problēma, trešā. Jūs atceraties diskusijas par SIS-2. Būtībā eh, šeit tiešām eh, viedokļi bija ļoti dažādi Eh, ļoti atšķirīgi, un ja es tagad raugos uz savu valsti, tur SIS-2 jau ir, tā teikt, norakstīta sistēma, tiek domāts par alternatīviem variantiem. Mēs it kā pašsaprotam izējam no tā, ka tātad pieņemam, ka SIS-2 būs, un tas ir diezgan tā drosmīgi to pieņemt, maigi sakot, bet to mēs tā nevaram atstāt. Uh, un Alvaro kungs arī līdzīgi izteicās, un tam es varētu daļai arī piekrist. Ceturtkārt, manuprāt, eh, šeit nedrīkstētu būt eh, tāda vienkārša eh, sistēma, ka nākamās IT sistēmas vienkārši tiek iesaistīts, ka katra jaunā sistēma šeit vienkārši tiek pievienot. Es domāju, ka tas attiecīgi katru reizi ir jādiskutē. Es negribētu šeit tādu um, vispārēju formulējumu noteikt, lai tas pēc tam viss tā kā pašplūsmā notiktu. Uh, jo tā kā tas, ka šeit ir rakstīts, tas nav pieņemams. Aģentūras atrašanās vieta. Nu, tur vēl būs uh, strīdi, tas vēl nav beidzies, te ir dažādas intereses. Es uh, nezinu, vai tiešām uh, vajadzētu tai atrasties tikai vienā vietā, vai varbūt varētu padomāt par citiem variantiem. Tas viss šeit ir diezgan optiski, optimistiski formulēts, es šeit vēl sagaidu liels problēmas. Uh, Kad mēs raugāmies uz struktūru, tad mēs redzam, ka eh, izpildu direktors ir tāds kā valdnieks. Un ja jau tas tā ir, tad es eh, domāju, ka viņu nevar tā nosaukt un iecelt, eh, kā tas te ir paredzēts regulas priekšlikumā. Tas man tiešām šķiet problemātiski. Par to vajadzētu vēl diskutēt pēc būtības, jo tas ir ļoti svarīgs aspekts, svarīgs amats par tiesiskiem līdzekļiem, vai šeit ir iespēja kaut kādā veidā sūdzēties, ja kāds ir cietis. Nesmu vēl atradusi nekādu informāciju par to, un eh, izmaksas tas jau tika minēts, un vēl gribētu piebilst kaut ko par Eiropas parlamenta lomu. Tad, kad eh, radīsies šāda sistēma ar šādu datu apjomu, informācijas koncentrāciju, Tad šeit, manuprāt, Eiropas parlamenta loma ir būtiski jāpaplašina, jāpaplašina parlamenta kontrols tiesības. Kā to darīt, par to ir jārunā, bet ar dažiem ziņojumiem ik pa gadam vai kaut kā ar to nepietiek. Tas nav pieņemam un pietiekam, un es domāju, ka šeit ir vajadzīgi uzlabojumi. Paldies! Paldies, Ernsta skundze. Albrecht kungs pēdējais runātājs manā sarakstā. Jā, nu es mēģināšu pavisam īsi izteikties, jo mēs vairāk kārt par to jau esam runājuši. Līdzinējās piezīmes ir visas ļoti nozīmīgas. Gribu uh, pievērsties tikai vienai lietai, kas jau ir nosaukta, bet manā skatījumā īpaši nozīmīga. Proti tas, ka šī saite starp datiem, proti izmaks, izmantošana datu bankām šajā līgumā un šajā uh, regulā ļoti skaidri e, jānosaka nevis pēc tam tikai tiek izstrādāt. Parlamentam jau no paša sākuma ļoti skaidri par to jārunā, jo mērtiecīguma princips attiecībā uz tiem datiem, kas ir ievākt, tam jābūt tam nozīmīgākajam un arī turpmāk parlamentam jārūpējas par šo jautājumu, jo nevelti šis princips ir. Uh, jo, jo lielāks ir datu bankas un jo apjomīgāka ir informācija, kas eh, var tikt savstarpēji saistīta, jo lielāks ir arī risks, ka tā tiek ļaunprātīgi izmantota vai arī izmantota mērķiem, kas nav noteikti likumā. Es domāju, ka tā ir jābūt mūsu kompetencija, kad mēs mūsu atzinumu par šo IT aģentūru rakstam. Un ja tāda vispār ir, tad tikai tad, kad ir nodalījums uh, skaidri formulēts. Un viss cits nākošais at tam atkal jātiek pieņemtam parlamentā. Uh, Robert, paldies, Albrecht kungs, arī par to, ka izteicāties īsi referent kungs, vai jūs vēl kaut ko gribētu teikt? Paldies, priekšsēdētājs kundze, es gribētu jums pateikties, gribētu pateikties visiem kolēģiem. Uh, par atbalstu un par komentāriem. Es eh, šonadēļ rakstīšu ziņojumu, lai pirmais eh, projekts eh, jau būtu, un tad mēs varētu strādāt tālāk kopīgi. Bet ļaujiet man uzsvērt konkrētu lietu, sakojošo. Mēs veidosim aģentūru, lai pārvaldītu datubāzes nevis lai lēmtu, kā šīs datubāzes uh, būs pieejams citām aģentūrām. Tas nozīmē, ka ja mēs vēlamies mainīt noteikums attiecībā uz pieeju, mums būtu jāmaina juridiskais ietvars katrai datu bāzei. Piemēram, ja mēs vēlamies paplašināt pieeju SIS vai VIS datubāzēm, tātad dot pieeju arī citiem lietotājiem, citām aģentūrām, tad to mums nevajadzētu darīt ar regulējošās aģentūras starpniecību, bet mainot tiesisko ietvaru šīm te, šiem te instrumentiem. Aģentūru, kur mēs veidosim, nevar saņemt pieeju datiem. Viņi sniegs drošības tīklu, ātru pārēju un uh, uzticamu tīklu, uh, labus datu aizsardzības uh, apstākļus, bet viņi nevarēs uh, saņemt pieeju datiem. Tas ir mūsu interesēs, datu aizsardzības interesēs, lai tas tā tiktu veidots. Tādējādi Mēs uh, parūpēsimies par uh, pienākumu dalījumu starp aģentūru un starp šo datu lietotājiem. Priekšsādātājs kundze, es šonadēļ sastādīšu šo tekstu, tas būs pieejams un es ceru, ka kolēģi pēc tam varēs strādāt ar šo eh, projektu, ar šo tekstu un iesniegt savus komentārus un grozījumus. Lielas paldies! Paldies, Koelio kungs! Un tagad mēs varam pāriet pie astotā darba kārtības punkta, kas ir uh, publikas pieeja Eiropas parlamenta padomas un komisijas dokumentiem. Un šeit mēs uzklausīsim mūsu referentu Kašmanu kungu. Tas ir ziņojuma projekts, kuru ir sagatavojuši kopīgi Libe un Afko. Uh, saskaņā ar reglamenta noteikumiem. Mūsu referents ir Kašmena kungs un Jetemēkija kundze ir uh, AFKO komitejas referente. Ziņojuma projekts, kas uh, tiek stādīts priekšā šodien, ir balstīts uz 2008. gada komisijas priekšlikumu, lai pārskatītu eksistējošo regulu uh, par uh, publisko pieeju dokumentiem. Bet uh, tagad ir Lisabonas līgums. Uh, Komisija tomēr eh, nolēma saglabāt eh, sākotnēji 2008. gada priekšlikumu, neskatoties uz juridisko ietvaru attiecībā uz eh, pieeja dokumentu. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā visas institūcijas, aģentūras un Eiropas Savienības institūcijas, viņiem ir jāievēro caurskatāmības un konfidencialitātes noteikumi, kā ir noteikts šajā regulā. Uh, 1049, un šajā sakarā mums būs pirmā viedokļa apmaiņa rīt ar, ar dažām no institūcijām un aģentūrām, kas šeit ir iesaistītas, lai tās varētu prezentēt savu viedokli un savus komentārus. Un šobrīd gribētu dot vārdu Kešmen kungam, kas ir referents. Thank you very much, madam. Paldies, priekšsādātājs kundze jums ir pilnīgi taisnība, kad jūs sakāt, ka mums būs uzklausīšana ar dažādu aģentūru pārstāvjiem. Rīt pēcpusdienā būs šī uzklausīšana, un es to pozitīvi vērtēju, un paldies sekretariātam, uh, lai, ka tas tiek noorganizēts. Um, un tādējādi mēs arī varam sadarboties ar konstitucionālā lietu komitejas deputātiem. Bet kā daži jau zina, Tad eh, šis eh, dokuments tiek skatīts jau kādu laiku, un jaunajā sasaukumā man ir bijušas vairākas sēdes ar eh, maniem kolēģiem, ēnu referentiem, un ziņojuma projekts, ko es esmu sagatavojies, ir tieši tas, tas ir projekts, lai mēs varētu diskutēt, lai izraisītu diskusijas. Es domāju, ka vairākums no grozījumiem ir pašsaprotami. Uh, Gribētu tikai eh, skaidrības labad norādīt, ka atsauce uz 9. Eh, panta vājināšana vai izņemšana ir saistīts ar eh, ļoti konfidenciālu dokumentu pieejamību, kur, kur ir attiecīgi tātad dažādā klasifikācija šeit ir konfidenciālajiem dokumentiem. Ja nemaldos, tagad ir četras pakāpes, bet devītā panta svītrošana. Tas ir darīts, lai nodrošinātu to, ka ja publikai ir pieeja kādam dokumentam, kādā no institūcijām, tad šeit ir jābūt eh, saskaņotai rīcībai. Varbūt, ka mēs eh, galu galā to nedarīsim šīs regulas ietvaros, bet, nu, tas modelis, ko es, es esmu šeit izmantojis, ir tā klasifikācija, ko izmanto padome. Tas ir labs modelis, ko varētu pieņemt, bet, nu, katrā ziņā klasifikācijas modelim ir jābūt vienādam, vienam un tam pašam visās trijās institūcijās un arī aģentūrās. Jūs uh, ievadā jau teicāt, ka tā pieeja, kur mēs izvēlējāmies, uh, Un to mēs izvēlējāmies konsultējoties ar mūsu juridisko dienestu, ir tas, ka lai mēs atbilstu Lisabonas līgumam un eh, lai mēs ņemtu vērā tiesvedību, kas uh, ir pieņemta kopienu tiesā pēc tam. Jaunajā regulē vajadzētu arī uh, nodrošināt skaidrāku un drošāku juridisko ietveru eh, dokumentu skatīšanai, eh, kas tiek eh, slepenot Eiropas Savienības interesēs. Ja kāds dokuments tiek klasifikēts kā, kā um, ehm, konfidenciāls, tad uh, tas ierobežo pilsoņu tiesības saskaņā ar 52. pilsoņu tiesi, pamatiesību hartas punktu. Un to mēs noteikti apspriedīsim rīt ar eh, dažādiem, eh, dažādiem darbiniekiem, iesaistītiem pusēm. Jetenmekī kundze rīt mums arī pievienosies, un mēs uzklausīsim Eiropas ombuda biroja pārstāvjus, eh, datu aizsardzības uzraugu, Hastings kungu un pretterorismu koordinātoru. Un uh, pārstāv no Eiropas centrālās bankas un uh, piedalīsies arī uh, datu aizsardzības uh, iestādes pārstāvs no Vācijas Šārkungs, un tad uzstāsies Frontex pārstāvi, Eiropols un citi. Un man tiešām ir liels cerības uz rītdienu. Paldies ēnu referentiem par viņu pozitīvo iesaisti šajā jautājumā. Mums nevienmēr ir vienāds viedoklis, bet tāds jau ir mūsu darbs. Tie dažkārt ir uh, atšķirīgi politiski viedokļi un dažkārt varbūt tā ir uh, kultūras uh, īpatnība, ka mums ir dažāda izpratne. Padomē nav liela uh, interese par šiem priekšlikumiem tādiem, kādi tie tiek apstiprināti pagājušajā sasaukumā, un es domāju, ka tas diez vai mainīsies. Mani interesē redzēt, ko jaunā apvienotās karalists konservatīva liberālā valdība teiks par šo jautājumu padomē, jo jaunais premjers, kas nav mans premjers, bet jaunais premjers Kamerona kungs, uh, ir teicis, eh, ka liberāļo un konservatīvo eh, koalīcija rūpēsies par lielāku pieeju dokumentiem, par lielāku caurskatāmību un brīvību. Tātad es ar aizturētu elpu gaidu, kas tad uh, mūs sagaida, kas sekos šim paziņojumam no apvienotās karalists puses. No komisijas ir redz, ka Mārtiņš Mējs ir šeit, ar viņu esmu uh, daudzus gadus kopā strādājis. Uh, cieši, un uh, tā ies, pieeja, kur mēs izvēlējāmies, uh, ir uh, līdzīga tai, ko, ko redz komisija. Tātad viņi uzskata, ka mums vajadzēja tikai pārskatīt šo direktīvu, un šīs komitejas bijušais priekšsādātājs informēja komisiju, ka mēs nevienu, nevēr, nerīkosimies kā pārskatīšanas uh, procedūrā, jo mēs uzskatām, ka principi nav izpildīti, un balstoties uz to, mēs iepriekšējiem parlamentu priekšsēdētājiem ļāvām uh, balsot par mūsu, likt balsot par mūsu grozījumiem, bet nebalsojām par pirmo lasījumu. Katrā ziņā uh, Tas ir tas princips, kā mēs darbojamies. Mēs uzskatām, ka pārskatīšanas princips nav ievērots. Visbeidzot, ir tikai pamatoti ka es visiem deputātiem norādu savu grozījumu delikāto dabu. Man ir tas ir teikts, un es esmu ļoti atklāti runājis ar ēnu referentiem. Uh, Un, eh, kad es runāju par informāciju un pieeju datubāzēm un datubāzēs esošajai informācijai, to var izmantot uh, ārējās puses, kas ir ieinteresētas, lai uh, piekļūtu informācijai, kas ir Eiropas institūcijām par Eiropas parlamentu deputātiem. Bet privātās un personīgās lietas, protams, uh, to, uz to attiecas uh, datu aizsardzības direktīva, bet runājot par personālu, par izdevumiem, šeit man deputātiem jāsaka, ka tas viss ļoti iespējams var tikt izmantots uh, šajā regulā, kā es to tagad piedāvāju, jo es negribu, lai kāds nāktu pie manis uh, pēc šīs procedūras un teikt, es to nezināju. Mums ir jāapzinās, kādas varētu būt šeit sekas un kādas uh, varētu būt arī neparedzamās sekas, bet es tiešām ticu, ka jo atvērtāks būs šis parlaments savās attiecībās ar pilsoņiem un pilsoņu pārstāvjiem, vai nu tās būtu nevalstiskās organizācijas vai citi parlamenti vai žurnālisti, jo mēs būsim atvērtāki. Uh, jo uh, vairāk mēs varēsim cīnīties pret dezinformāciju par mūsu institūciju. Un pret to tiešām arī cīnīties un iznīdēt to. Vissvarīgākie punkti, uh, ko es gribēju uzsvērt, tos es uh, pieminēju. Es gaidu mūsu diskusijas un es ceru, ka uh, Eh, tādējādi mēs varēsim uzlabot šo ziņojumu projektu, kas šobrīd jums ir pieejams, bet es domāju, ka, un es tiešām ceru, ka rīt eh, pēcpusdienā visi ēnu referenti varēs būs klāt, un tiešām būs, manuprāt, interesanti uzklausīt eh, visus ielūgtos viesus, viņu viedokli par to, kā šī regula viņus ietekmēs, jo šobrīd ir tāds kā juridiskais vakums. Uh, Um, komisija norāda uz uh, pielikumu par Eiropas Savienības darbību šajā līgumā, bet es zinu, ka juridiskais dienests nav mūsu pusē. Paldies, priekšādātājs konca. Paldies, Kešmena kungs. Es domāju, ka es varu atbalstīt jūsu piezīmes, jo īpaši to, ko jūs teicāt beigās par to, ka Eiropas parlamentam vajadzētu būt tiešām eh, kā paraugam attiecībā uz cārskatāmību un atvērtību. Un otrkārt, es tiešām mm, gribētu teikt, ka mums nav tāda cārskatāmības kultūra institūcijās, un man ir savu pieredzi, ka padomi tiešām negrib nekādu informāciju sniegt par viņu diskusijām un darbu, un viņi bieži vien izmanto ārlietas eh, tādu kā aizbildinājumu, lai turētu dokumentus slepenībā. Bet es ceru, ka šī regula kļūs par uh, informācijas brīvības akta, kas ir ASV Eiropas ekvivalentu. Tas ļoti labi darbojas Amerikā. Tagad ir divi runātāji pieteikušies Kēšmēna kungs. Jūs eh, norādījāt ļoti interesanti jautājumu. Es gribētu vienkārši, eh, pirms mēs sākam diskusijas, eh, paskaidrot, ka atsauce uz ASV brīvības, informācijas brīvības aktu mēs, mums bija video konference ar Capitol Hill pārstāvjiem, un toreiz, pirms mums bija šī regula, viņi teica, ka ja mēs sasniedzām ja mēs eh, sasniegtu to, ko mēs toreiz vēlējāmies, un mēs to izdarījām, tad mēs eh, it kā eh, panāktu viņus, pat tad mēs esam daudzos aspektos vadošie, mēs esam panākuši ASV un esam pat apsteiguši viņus. Jā, es domāju, ka jebkāda sacensība cārskatāmības izpratnē noteikti ir pozitīva. Tagad ir četri pieteikušies Lionkungs.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 pārsniegt Kašmankunga paveikto šajā jautājumā. To arī nemēģināšu. Es domāju, ka tas ir nu, patiesi ļoti veiksmīgs tāds pamatdokuments, pat vairāk nekā tas. Un es domāju, Maikls jau arī norādīja uz to, ka ēnu referentu tikšanās reizē, nu, diemžēl pats nevarēja būt klāta, bet man darbinieki bija klāta un stāstīja par to, ka Parlamenta sekretariāta darbinieki ir izteikuši dažus brīdinājumus, ko tas varētu parlamentam pašam nozīmēt. Un es tikai jums varētu piekrist priekšstādātājs kundze, jo tā taču tas nevarētu būt, ka tāda būtu parlamenta nostāja. Iespēja, ka uh, informācija par mūsu finansēm nonāk ārpusē, bet mums jau vajadzētu būt iepriecinātiem par to, mums vajadzētu gavilēt, mēs esam tautas pārstāvi. Uh, Mums nav nekas slēpjams. Savādāk tas būtu, un to mēs redzam arī 32. grozījumā, kur mēs runājam par dokumentu publiskošanu. Šeit vajadzētu parādzīt, kā izskatās ar datu, teiksim, darbinieku medicīnas uh, informāciju, jo uh, mēs uh, ar mūsu darbiniekiem kopā sniedzam arī dažādas medicīnisku raksturu izziņas. Un šeit, nu, gan mēs varētu nonākt tādā sarežģītā situācijā, bet es domāju, ka tie drīzāk ir tādi e, jautājumi, kas ir, nu, tādi, tādi, tādi izņēmumi jautājumi Bet nu, kopumā šis a, pamats ir ļoti labs, bet šos specifiskos grozījumus jānoformulē ļoti labi. Un tagad par 19. grozījumu lobbyistu reģistrs. Es domāju, ka tas nav īpaši atsevišķi jāizcen, bet no otras puses es domāju, ka tieši šajā jomā ļoti maz progress ir sasniegts attiecībā uz šādu saistījošo lobbyismu. Uh, lobija eh, darbinieku reģistru, jo es domāju, ka tas ir ļoti eh, veiksmīgs būtu. Bet, nu, pat labam tas nav tā labi izformulēts. Tagad 22. grozījums. Jo dažkārt dokumenti nav pieejami. Nu, par šo jautājumu runājot, jāsaka, vajadzētu vēl papildus noskaidrot, ka, nu, vienkārši, nu, Uh, piekļuvi nevar uh, atteikt nepamatot, ka jā, jābūt ir kādiem uh, iemesliem. Tagad 33. grozījums par šo komiteju, kas nodarbotos ar šo klasifikāciju. Un par šo jautājumu runājot, patiesi gribu garantiju, lai visas uh, politiskās grupas būtu pārstāvētas tajā. Es domāju, ka mums jau ir tāda noteikta sistēma, kā mēs to uh, veidojam šo darbu, jo šeit patiesi ir tādas lietas, par kurām mums vajadzētu visiem runāt, un patiesi būtu, nu, tā ļoti. Uh, Uh, neveiksmīgi, ja mums pašiem nebūtu uh, šādu pārstāvi. Un nākošais uh, izmaksas attiecībā tie, kas vēlas informācijas, domāju, ka tas būtu tikai pamatoti, ja kāds vēlas informāciju, tad viņam tiek pateikts arī, kādas izmaksas tas izraisa un kādas ar to ir saistītas. Un summa varētu būt ļoti augsta, ja uh, ievēro arī, nu, kā lai saka, ierēģiņa atalgojumu, bet, nu, katrā gadījumā paldies referendam. Floor, so ask... Lēģi, man tagad ir vēl vairāk pieteikušies runātāji, tāpēc es gribētu lūgt nākamos izteikties kodolīgi Zomers kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze. Nu, sākumā par norisi kāda ir pēdējā laikā bijusi. Es uh, lūdzu tukšanos, uh, tikšanos ar ēnu referentiem, lai diskutētu šo jautājumu un uh, to darīt tad, kad mums būs pieejams tulkojums dažādajās valodās tā tas arī notika, jo, nu, kā lai saka, mums ir tiesības strādāt mūsu uh, dzimtajā valodā. Es gribu pieminēt to, ka vā, tulkams vācu valodā pagājuši piekdien, pulkstens 12. bija pieejams, un pārējās piekdien vakarā pulkstens 19. Nu, kā tad varētu uh, sagatavoties diskusijām pirmdien pēcpusdienā? Nu, es to tā īsti nesaprotu. Un man liekas, ka arī šeit nu, tā, šis darbs tiek organizēts tā savādi. 11 gados strādāju parlamentā un šeit komitejā mēs esam tik bieži spiest strādāt svešvalodās. Es, protams, ka varu strādāt angļu valodā, bet nevēlos. Un šeit jautājums ir bieži vien par tādiem ļoti delikātiem jautājumiem. Tādēļ vēlos īpaši teikt, ka mēs varētu un mums jādod iespējas uh, strādāt dzimtajā valodā, un uh, tā arī darīšu šajā komitejā nākotnē. Tagad par uh, šo ziņojumu, par projektu, ziņojumu projektu. Mm, vispārējās uh, problēmas vēl nav īsti atrisināts, to zina arī referents. Manā skatījumā daudz, kas nav īsti eh, noskaidrots un norobežots, piemēram No dokumenta man nav īsti skaidrs, kas ir dokuments. Dokumenta definīcijai jābūt skaidrākai, un kur ir atšķirības starp dokumentu un informāciju. Ir atšķirīgi, vai es atļauju pieeju dokumentiem, publisku pieeju, vai informācijai arī vienlaikus. Tās ir gluži atšķirīgas lietas. Un tad uh, gluži skaidri jānodala starp pieeju um, konfidenciālai informācijai un starp iestāžu uh, nolīgumam un uh, institūciju pieeju konfidenciāliem dokumentiem. Man liekas, ka referents šeit uh, šad tad vienkārši mēģina kopumā um, tādu pieeju starp institūciju uh, nolīgumiem uh, radīt. Uh, un nedaudz to modificēt. Es domāju, ka tas nu gan nevarētu būt mūsu uzdevums un uh, sasīt ar mums uh, šo pieeju uh, sabiedrībai šajā, šādā izpratnē risināt. Un tad vēl, kā tad Eiropas parlaments tiek uh, skatīts kā institūcija vai likumdevējs? Abas lietas, abas pozīcijas, uh, kā institūcija un likumdevējs prasa pieeja dažādiem dokumentiem. Un arī šeit šis nodalījums man nav īsti skaidrs šai kontekstā. Nākošais. Pieeja dokumentiem. Parlamenta darbiniekiem, asistentiem, ierēdņiem un publiskā pieeja dokumentiem Arī tas man nav īsti skaidrs, un pēc tam, ko es šeit no kolēģiem dzirdēju šodien, tas ir vēl mazāk skaidrs. No vienas puses tiek teikts, jā, nu, viss jau nav, teiksim, visu informāciju par deportātiem jau publisko ir jau tādas lietas kā arī data aizsardzība, un no otras puses referents saka, jā, jā, bet uh, uzklausiet kolēģi, uzmanieties kad tas skar, piemēram, asistentus, tad pilnīgi visam jātiek nodotam atklātībā, un tādēļ jautājums ir, vai tad uh, datu aizsardzība nav attiecināta pret asistentiem Vācijā, piemēram, ir arī nodokļu apjoma uh, konfidencialitātes jautājums, un arī nedrīkst publiskot medicīniski rakstur datus. Mēs taču nevaram tos vienkārši publiskot tikai tādēļ, ka cilvēki šeit strādā Eiropas parlamentā. Uh, Tādēļ šis nodalījums nav tā īsti skaidri redzams. Un bez tam, kas ir tāda liela publiska interese? Cik tālu saprat, šeit tiek teikts, ka cik tālu šāda ļoti liela publiska interese dokumentu publicēšanai pat notiek, tad uh, tas ir uh, jāpublisko. Bet kas tad noteiks, ka šī publiskā interese ir tāda ļoti izteikta? Manuprāt, tas ir jādefinē. Kad tad ir šādas, ka šādas interesi gadījums, jeb arī tas ir vienkārši tāds brīvs uh, interpretācijas jautājums. Daudzās jomās, manuprāt, ir jābūt lielākai skaidrībai, lai pēc tam visi vienkārši zinātu, kas, kam ir kāda pieeja, kam. Un priekšpēdējais. Ombuda iesaiste uh, lēma pieņemšanā par uh, dokumentu pieejamību, kad dokumenti tiek nodot atklātībai un kad nē. Es domāju, ka tas uh, pārsniedz uh, ombuda mandātu. Šī loma līdz šim nav uh, skaidri diskutēta un varbūt, ka ir jāmaina arī ombuda uh, kompetence. Un tad jautājums ir, vai tas ir jādara, un vai viena persona būtu tā, kas pieņem šos, jaut, šos lēmumus. Un noslēgumā saturiski. Es domāju, ka šīs regulas mērķim ir jābūt tādam, ka Eiropas Savienības pilsoņiem jābūt spējīgiem saprast lēmumu pieņemšanu dažādās institūcijās. Jā, es domāju, ka mēs to visi gribam. Gribam, lai Eiropas Savienība būtu caurskatāma. Uh, lai pilsoņiem nebūtu sajūta, ka viņi ir izslēgti, nav iesaistīti un ka viņiem tiek uzspēst kas. Bet, ja nebūsim uzmanīgi, tad vismaz tādā formā, kā tas tagad ir formulēts, tas sanāktu, panāktu tieši pretējo, ko gribam sanākt. Tas novest pie tā, ka pilsonis tiek burtiski pārpludināts ar daudz dažādu veidu informāciju un lielākā daļa nav neko svarīga, jo lielākā daļa jā, raksturo tikai tādus aktuālos procesus, un pilsoņi dažkārt nemaz nevar tā īsti redzēt, kas ir izšķirīgs, svarīgs dokuments un kas ne. Būtu vienkārši tādu dokumentu, uh, dokumentu plūdu plūsmu. Un galu galā Eiropa drīzāk kļūtu nesaprotamāka parastam pilsonim. Noslēgumā jautājums referentam pārtrauc runātāju, bet pēdējais jautājums. Lūguma raksta komiteja. Atzinumu vēlāk iesniegs, iespējams vēl pēc vasaras brīvlaika, vai es varu pieņemt, ka šī ziņojuma uh, izskatīšanas uh, termiņš uh, tiks pārlikts atbilstoši lūgumrakstu komitejas darbam. Paldies, es atvainojos, ka jums neļauju ilgāk runāt, bet man ir tik daudz runātāju sarakstā, un ja katrs runās 5-6 minūtes, nu es nezinu, tas ir svarīgs temats, bet lūdzu mēģiniet izteikties īsi. Un nevajadzētu pārāk ilgi runāt, ja tas nav vajadzīgs. Of... Paldies, saka Brāns kungs. Jā, protams, es esmu pār to, lai pilsoņiem būtu pieeja uh, dokumentiem, bet tas nav neko vērts, ja dokumenti ir rakstīti nesaprotamā valodā. Katram uh, dokumentam būtu jāaiziet uh, uh pārbauda, vai uh, vidējs uh, izglītots cilvēks varētu saprast šo dokumentu bez iepriekšējiem zināšanām. Es domāju, ka lielākā daļa Eiropas dokumentu neizstrāda šo tekstu. Es šeit uh, netru, ne, net, kritizēju uh, tulkošanas dienestus. Uh, un tad, kad es lasu dokumentus savā valodā, tad uh, izskatās, ka tulkojumi ir veikts ar kaut kādām iznīkušām valodām. Es, man ir aizdomas, ka ir uh, pat centieni speciāli šos tekstus uh, veidot nesaprotamus. Anglijā mums ir uh, angļu valoda, uh, mums ir sabiedrība, kas varbūt nav par uh, Eiropu, bet tomēr. Paldies, Bronsa kungs! Man šķiet, es jums piekrītu. Gonsas kundze, liels paldies! Es ļoti īsi izteikšos. Es gribēju tikai atbalstīt Maikla Kešmena pieeju. Ja mēs salīdzinām uh, sākotnēju tekstu komisijas priekšlikumu un Maikla ziņojumu, tad ir skaidrs, ka uh, Maikls šo koncepciju ir apgriezis kājām gaisā un nespēr pārāk piesardzīgus soļus, bet uh, izstrādā sistēmu, kas ir balstīta uz caurskatāmību un pieejamību, ne tikai fiziskā izpratnē, bet arī tiešām, lai teksti būtu saprotami tā sauktiem normāliem pilsoņiem. Un tā ir viena no problēmām šajā visā. Atšķirības ir e, ļoti lielas starp abiem šiem, te, te, šiem tekstiem, līdz ar to sarunas būs ļoti smagas, bet e, mums ir jāparūpējas par to, lai parlaments īstenot savu lomu, e, cīnītos par šo pieeju. Thank you, Mrs. Paldies, Gonsas kundze. Jakulīno kungs, lūdzu. Sì, <clears throat> anch'io sarò brevissimo. Un'ipotesi di modifica di un regolamento Arī es izteikšos īsi. Mēs runājam par grozījumiem regulai 2000, 2001. gada regulai. Es ļoti rūpīgi izskatīju šo tekstu un ļoti rūpīgi klausījos iepriekšējos runātājus. Regulas teksts ir pilnīgi skaidrs. Un mēs varam piekrist pēc būtības, ka ir jāstiprina piekļuvs iespējas pilsoņiem, lai pilsoņi varētu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā. Un arī jādod tiem ir iespēja kontrolēt to, kas tad notiek uh, Eiropā, jo mēs pārstāvam pilsoņus. Tāpat arī es rūpīgi izlasīju uh, definīciju jēdzienam akts, un, kur, un dažkārt eh, šeit ir eh, grūti lietas klasificēt, arhivēt, un ļoti daudz dažādas nianses, kas jāņem vērā, taču es gribētu paust trīs piezīmes. Kašman kungs ir daudz pieredzējušāks nekā es. Eh, tas ir. Uh, tomēr jānorāda, ka šeit ir ļoti kaut kas grūti paredzams. Kašmankungs, šodien mēs nobalsojām par pirmo noteikumu saistībā ar internetu pārvaldību. Visi, visi pieturējās šeit pie veselā saprāta, pat ja nebūtu bijuša tulkojuma itāļu valodā. Ko es ar to gribu teikt? Ar to es gribu teikt, ka kritiski jāpārskata visa organizācija, jo ja ir, ja ir šāda pieeja eh, nodrošināta, tad ir jāveido arī attiecīgas struktūras un ir jāpārskata visa sistēma. Kašman kungs, mēs varam nepublicēt visu, mēs varam publicēt izvilkumus. Es lasu 14. grozījumu. Uh, Eiropas uh, oficiālā vēstnieša publicēšana. Par, eh, varbūt varētu mm, padomāt par uh, izrakstiem, par izvilkumiem no tekstiem, un pēc tam varbūt jūs varēsiet paskaidrot, ko jūs esat domājuši ar īpašiem nolīgumiem. Tālāk jūsu 16. grozījums, tad, kad mēs nevaram piekrist kāda uh, teksta publicēšanai, ko tas nozīmē īpaša vienošanās. Un visbeidzot, mans trešais punkts. Taisnīga leģitīma piekļuva ļoti labi, tomēr dažkārt tas var izraisīt neveselīgu ziņkāri. Un mēs, mums no tās vajadzētu izvairīties. Un iepriekš pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties eh, Kašmankungam, jo vairākus ga gadus jau viņš nodarbojas ar caurskatāmības jautājumiem. Lai ikvienam pilsonim tiktu nodrošināt labāk piekļuvu dokumentiem, un juridiskais dienests norādīja, ka Eiropas parlamentam ir jāgarantē vēl plašāka pieeja dokumentiem par startautiskiem nolīgumiem, tādiem kā SWIFT, PNR un citiem. Un es gribētu uzdot dažus jautājumus tomēr, jo eh, atsevišķas lietas es nesapratu. Pēdējā punktā, 33. Eh, pants, 9. punkts norāda, ka Eiropas parlaments tam ir piekļuvi klasificētam dokumentiem, pateicoties ierobež, ierobežotai komitejai, septiņiem deputātiem. Eh, tas man rada ļoti nopietnas bažas, vai uh, Eh, ko tas nozīmē šis eh, ierobežojums? Vai tie ir tikai septiņi deputāti un, un kas ir šie septiņi deputāti? Tālāk 30. grozījums otrais punkts, kurā ir uh, runa par uh, piekļuvi dokumentiem. Es gribētu uh, saprast arī to, ka institūciju pārstāvjiem vajadzētu izmantot viņu rīcībā esošos iekšējos instrumentus. Bet vienkāršajam pilsonim e, tas viss vairs nav spēkā, un es gribētu saprast, kāpēc ir grozīts 39. pāns, ko jau parlaments pieņēma. Un pēdējais punkts, ko es gribētu saprast, ja ir iespējams, saistībā ar iepriekšējo ziņojumu. E, ko tad jūs upurējāt, kurus punktus jūs noraidījāt e, no šī ziņojuma, kas bija iekļauti e, iepriekšējā? Paldies, Alfano kundze, un es līdz ar to tik tiešām slēdzu runātājs sarakstu Vēbers kundze, un pēc tam Mākavejs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu arī no savas puses apsveikt referentu, un es zinu, ka nu jau kādu laiku mēs esam mēģinājuši E, pieņemt e, regulējumu par publisku piekļuvu dokumentiem, un tas ir pat pārsteidzoši, ka, e, ka vēl aizvien es redzu komentārus, kuri tā vietā, lai palīdzētu uzlabot tekstu un padarīt situāciju labāku, drīzāk ir visai negribīgi attiecībā uz to, kāpēc mums tas būtu nepieciešams. Un man ļoti grūti tik tiešām ir saprast un arī darīt to zināmu Eiropas pilsoņiem, kā tad var runāt par demokrātijas deficītu, par to, cik tāla ir Eiropas Savienība no saviem pilsoņiem, un tajā pašā laikā mēs nesam spējīgi sagatavot visaptvarošu un um, Eh, saskanīgu re, eh, rezolūciju un regulējumu par pie, publi, valst, eh, publisku piekļuvu dokumentiem. Es vēlos norādīt, ka pēdējos desmit gadus, gadu laikā valstīs, kuras ar grūtībām mēs varam nosaukt par demokrātiskām, ir likumdošana par sabiedrības piekļuvu dokumentiem. Un redzot to, ka Eiropas Savienībā tādas nav, es tik tiešām jūtos visai nērti tiekoties ar, runājot ar cilvēkiem. Un es tik tiešām ceru, ka mēs varam panākt vienošanos un strādāt konstruktīvi šajā sakarā. Un varbūt eh, ne tik daudz izkliedēt šī ziņojuma būtību, un mēs ļo, visi ļoti labi zinām to, ka aiz Eh, šādas slepenības, konfidencialitātes vai negribīguma. Ka es, es apzinos, ka cilvēkiem ir tendence būt aizdomīgiem attiecībā uz korupciju, uz jautājumiem, kas varbūt nav pietiekami skaidri citiem, varbūt. Viņi varētu domāt, ka mēs nedomājam par pilsoņiem. Mēs esam Eh, parlaments, mēs vēlamies saņemt balsojumus, bet tad, kad ir eh, tiešām jāatskaitās, ko tad mēs darām, tad mēs sakām, nē, tā ir mūsu darīšana, tas uz jums neatiec, to, tas nav pieņemami. Paldies Vēbers kundze, Mākovis kundze nākošā. Paldies priekšsēdētāji, ja es gribētu paust viedokli atbalstot piekļuvi informācijai un dokumentiem, kas būtu maksimāli plāša. Mēs uh, mums ir jāapzinās, ka dažkārt ir pārāk daudz informācijas vai pārāk plaša informācija pilsoņiem. Es domāju, ka pilsoņiem e, pašiem ir jāizlēmj, kura tad informācija viņiem ir nepieciešama, ne mums to lemt. Un arī, ja teksts nav pilnībā saprotams, tad tā ir e, mūsu problēma. Mums pie tā ir jāstrādā un nevis jāierobežo sabiedrības piekļūšiem tekstam, tāpēc, ka šis teksts vienkārši ir slikti uzrakstīts, kā arī tas mehānisms, ko mēs esam sagatavojuši, lai varētu organizēt um, saziņu ar cilvēkiem, nodrošināt, eh, nodrošināt piekļuvu dokumentiem. Arī šeit tā ir mūsu problēma, kur ir jāatrisina mums, un tāpēc šie argumenti nav argumenti, kas varētu kavēt eh, sabiedrības piekļuvu dokumentiem, bet tādi, kas jāatrisina eh, parlamentā. Paldies, Makovis kundze. Un, pir... un tagad es eh, teikšu dažas piezīmes no savas puses, pirms dod vārdu komisijai. Pirmkārt, es vēlos sacīt, ka ir lielisks kontrasts starp to pakāpi, kādā veidā mēs esam grāvuši pēdējos desmit gados cilvēku privāto dzīvi Eh, vienmēr ar argumentu, ka jums nav nekā slēpjam, tad jums eh, ne par ko nav jābaidās un tādējādi eh, varas iestādēm ir piekļuva visiem jūsu jūtīgajiem datiem, bet mēs nepieļaujam šo pašu procedūru apgrieztā kārtībā. Mūsu informācija institūcija informācija ir daudz vairāk aizslapanota un privileģētāka, un šeit man šķiet ir ļoti liels līdzsvar trūkums. Tas ir pirmkārt un otrkārt. Atbildot Maiklam, eh, tu sācīji, kad instruments, kuru mēs pieņemtu, eh, tas būtu spēcīgāks nekā informācijas brīvības likums. Es tomēr neesmu pārliecināts. Varbūt regulējums pats par sevi varētu eh, nodrošināt pilsoņus ar spēcīgu instrumentu, bet problēma ir tā, ka Eiropas institūcijas var vienmēr slēpties aiz subsidiaritātes argumenta vai starptautisko attiecību argumenta. Vienmēr ir kāds iemesls, kāpēc var sacīt, jā, protams, mēs gribētu darīt zinām šo dokumentu un pieejamu, bet mēs to nevaram, jo mūsu starptautiskie partneri to nevēlas vai dalību valstis to nevēlas, un es zinu neskaitāmas piemērus, piemēram, ķermeņa skaneri. Mēs saņēmām ļoti daudz informācijas no mūsu Amerikas draugiem, kuri bija saņēmuši informāciju par, pēc pieprasījumu saistībā ar tenderprasībā, tendera specifikācijām ķermeņa skaneriem. Bet mēs no savām uh, Nacionālajām lēmēju un varas iestādēm šādu informāciju nesaņēmām. Mēs to saņēmām no amerikāņiem, un tad, kad mēs lūdzām identisku šeit pat no mūsu nacionālām iestādēm, tad mēs to nevarējām dabūt. Un tādējādi izveidojas uh, vakums un tukšums, un tādējādi mēs ļoti bieži paļaujamies uz saviem savienoto valstu kontaktiem, lai iegūtu informāciju par to, ko tad īsti dara mūsu pašvaldības un ko dara Eiro, Eiropas Savienība. Un komisija ir lūgusi tagad izteikties, es tiešām lūgšu to darīt ļoti īsi, jo, lai gan mēs neesam pārāk iekavējušies, mums tomēr ir nedaudz laika palicis, tāpēc es lūgšu iekļauties trīs minūtēs un pēc tam došu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu maksimāli īsi, vēlos apsveikt Maiklu Kašmanu par to, ka jautājums ir atkal iekļauts darba kārtībā. Komisija no visas sirds atbalsta procesu un vēlas veidot konstruktīvu dialogu. Pirmais punkts ir tas, ka šis ir regulējums par pilsoņu tiesībām, un to arī mēs sagaidām. Ir pieņemts jauns līgums, kurā pilsoņi ir pašā centrā uzmanības centrā mēs daudz runājam par pilsoņu iniciatīvu, un tās ir tiesības pilsoņiem piekļūt dokumentiem, kas ir institūciju rīcībā. Un mums ir ļoti daudz paralēlas diskusijas par institūcijām, par institūciju raksturu un par to, ka mums ir jābūt piekļuvēji citām citu dokumentiem. Un šie jautājumi nedrīkst e, tikt izmantot tam, lai izlaistu no redzes loka to, ka līgumos ir runa par pilsoņu tiesībām piekļūt esošajiem dokumentiem. Otrais punkts ir tāds, ka esošais regulējums ir samērā labs un eh, nospiedošais vairākums saņem pozitīvas atbildes, un jautājums ir par to, kā tad mēs varam labāk uzlabot un atspoguļot vienkāršā veidā eh, esošajā likumdošanā precedents tiesības, jo viens to izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies tagad, ir tāds, ka ir bijušas šaubas vairākās jomās, un mums ir bijis uh, jādod šo jautājumu interpretēt tiesai. Un es domāju, ka visos gadījumos, kad mēs no tā varam iz, izvairīties, un politiskos jautājumos tas nevienmēr ir labākais eh, risinājums, mums tomēr ir jādod šo jautājumu iz, izlemt likumdevējiem. Un tāpat arī komisija lieliski apzinās to, cik būtisks ir šis jautājums, rodot labu līdzsvaru starp piekļuvu dokumentiem un datu aizsardzību. Ļoti daudz informācijas valsts rīcībā ir pilsoņiem, tas ir nepieciešams efektīvai administrēšanai, bet tā kā jūs sacījāt un daudz cito sacījuši, ir ļoti svarīgi tas, lai šī informācija persona dāti tiktu aizsargāti, un mēs uzskatām, ka regula 1049 un otra regula ir ļoti nozīmīgas. Un pēdējais jautājums ir tāds, kam neviens no jums nepieskārās, bet gribētu tomēr vērst jūs uzmanību uz šo punktu. Grozījuma projekti ir ļoti nozīmīgi komisijai. Komisija ne tikai administrē lietas eh, tādā izpratnē, kā Briseles centrālā, eh, centrālā administrācija, bet komisija ir vēl viena loma, kas pilnībā netiek atspoguļota. Es to līdz beigšu, tas ir mans pēdējais punkts. Mēs esam Eiropas Savienības kompetenci eh, kom, eh, konkurences, konkurences lēmēja iestāde un dokumenti, kuri atrodas komisijas rīcībā, e, kuri ir paredzēti, lai pierādītu to, ka ir bijusi negodīga konkurence nevar tikt nodrošināti publiskai pieejai, un tāpēc ir jāatrod pietiekami drošs veids un pareizais veids, lai varētu komisijai dot iespēju īstenot savas pilnvaras un tās nepārkāpt. Paldies, priekšsēdētāji Kašman kungs! Vai jūs varētu eh, dažu minūšu laikā pabeigt šo jautājumu? Jā, es varētu, bet man tad apvainos, ka es neatbildēju visiem jautājumiem. Uh, Darīšu visu, kas ir manos spēkos. Paldies visiem, kas deva ieguldījumu, pat tiem, kas nav viensprāts ar mani. 32. grozījums, Denis, tu atsaucies uz uh, šo grozījumu, runājot par to. Reģistrs, jā, um, mūsuprāt, reģistram jābūt obligātam, bet mēs uh, pacēlām šo principu šeit, eh, jo juridiskais pamats nebija pareizais, lai padarītu reģistru obligātu. Komitejas ideja eh, ir eh, tāda, ka tā varētu būt kā ola, kur var vai nu izvārīt, vai nu no tās uztaisīt omleti. Uh, Es piekrītu komitejai, Jens un es esam kopīgi strādājuši pie šī dokumenta ilgu laiku, un es visiem kolēģiem saku, es nekad negribēju uh, to zemāko rezultātu sasniegt. Es esmu ļoti ambiciozs pilsoņu labā, un uh, tad, kad mēs runājam par deputātiem, visiem, kas strādā šajā iestādē, viņi ir aizsargāti pēc 46. direktīvas datu aizsardzības jomā, bet eh, tad nāk Zomers kundze. Eh, tātad visas šīs direktīvas tiek vienādi piemērots visiem. Es gribu noskaidrot lietas. Nevajag domāt, ka šo regulu varēs izmantot tikai Eiropas parlamenta deputāti, lai saņemtu uh, dokumentus no uh, citām iestādēm. Uz to attiec iestāžu nolīgums. Kāpēc mēs uz tiem atsaucamies? Ja mums 2001. gadā uh, nebūtu bijis iestāžu nolīgums, tad mums nebūtu šis te noteikums par uh, dokumentu pieeja citās institūcijās. Ja kaut kas nav, tad ir jāaicina to veidot, Un, ja kaut kas ir, bet nedarbojas, tad ir jāizmanto iespējas to uzlabot. Denis, mums ir jābūt realistiskiem. Lielākā daļa no šiem prasījumiem nāk no lojeriem, eh, no, no, es atvainojos, no lobbyistiem un no juristiem. Un tāpēc amerikāņi pie mums vērsās. Viņi teica, jā, jums ir publisks reģistrs, mums tāds nav, jūs esat mūs pārspējuši. Tātad šajā ziņā uh, jūs. Uh, varētu drīzāk ticēt viņiem nekā man. Es runāju, cik vien ātri es varu. Tūkojumi, pieejamība. Mēs uh, maksājam daudz naudas, lai viss strādātu. Nedēļas nogalēs es atgriezos no Dienvidāfrikas, vadīju tur delegāciju, pēc tam strādāju nedēļas nogaļā, un es domāju, ka ir svarīgi, lai mums būtu pieejams visas valodu versijas, un tāpēc mēs arī prasījām, lai visas valodu versijas būtu pieejamas, un es uh, um, domāju, ka ir jādod mums vairāk naudas, lai mēs varētu saņemt šos tulkojumus ātrākā laikā, jo, uh, lai būtu informācija jūsu valodā, tas ir pamatprincips. Tātad es um, jums piekrītu šeit. Es domāju, ka mums būs uh, jāvienojas par to, ka mums ir atšķirīgi viedokļi par ļoti daudziem jautājumiem. Es, uh, Nedomāju. Makvejs kundze teica, jūsu, tātad jūsu uh, reputāciju par atvērtību, par drauc ārskatāmību uh, jūsu valstī. Jūs esat lielisks piemērs, ko mēs varam uh, darīt, padarot informāciju pieejamu, bet es uh, nedomāju, ka ir jāsaka, ka pārāk daudz informācijas būs pilsoņiem, un viņi to nesapratīs. Pilsoņi, nevalstiskās organizācijas, žurnālisti ņem to, kas viņiem ir vajadzīgs. Uh, Un, jo princips ir visu iekļaut pēc iespējas drīzāk publiskajā reģistrā, un tad mums ir mazāk darba, tas uzreiz ir pieejams visiem, kas to vēlas. Laika grafiks, jā, es esmu gatavs pagarināt to, ja cilvēki uh, nāk pie manis konstruktīvā veidā vēršas, bet ja tas novērsīs uh, panākt vienošanos, tad nē. Uh, publiskās intereses. Jā, ja ir, eh, piemēram, naftas noplūde eh, un, eh, ja kāds grib saņemt informāciju, tad, protams, ir jāskata šīs te sabiedrības intereses, tās ir galvenās un informācija ir jāizmanto. Bronsa kungs tā varbūt nav jūsu partijas pieeja, bet, eh, ja jūs vēlaties, lai tas viss kļūtu skaidrāks, tad lūdzu pārrakstiet to. Kinga, jums ir taisnība, būs sarežģītas sarunas. Eh, es domāju, ka tās nebūs, eh, tad nebūs ilgi jāgaida. Uh, pirms grupu vadītāja apvienosies un man droši vien izsauks uz uh, birojiem, uh, lai pastāstītu, vai es esmu izvēlējies pareizo pieeju. Un, protams, ir jāņem vērā arī izmaksas, jo tie galu galā ir pilsoņi, kas par to maksā, bet atkal mums ir jāraugās, ko mēs varam sasniegt ilgtermiņā. Šeit ir runa par uh, ilgāku termiņu. Uh, atsauc uz eh, īslaicīgām procedūrām, kur kopilsoņiem nebūtu pilnīga pieeja. Tas pastiprina vēl daļais pieejas principu. Šajā nu, grozījumā, kur, jū, uz kur jūs atsaucāties, ir eh, runa par uh, grafikiem, par uh, laika grafikiem Tas ir uh, demokrātisks process. Uh, jums ir jāzina, kā pilsonim, kas ir iesaistīts šajā procesā, savādāk jūs to nevarat ietekmēt. Alfāno kundze, šis te jautājums par uh, septiņiem deputātiem. Tas ir tāds atvērts priekšlikums, 30. grozījums, uh, lai atgādinātu deputātiem, ka tā nav metoda, kas ir paredzēta viņiem dokumentu pieejai. Uh, Atcaucoties uz uh, deputātu statūtiem, to šeit iekļāvu, lai Eiropas tautas partija balsotu par to pagājušreiz, bet viņi nebalsoja par. Un uh, šīs dokuments nevar grozīt deputātu statūtus, tur ir pilnīgi citi juridiskie nosacījumi. Un 39. Grodam, grozījums, protams, atsauc uz tiesvedību. Vēbers kundz, paldies! Uh, par eh, to, ko jūs teicāt, ka jūs atsaucāties uz demokrātijas deficītu. Ja mēs eh, to neatrisināsim, tad mūs vienmēr apvainos par to, ka mēs veicinājam šo demokrātijas deficītu. Makovējs kundze, liels paldies! Un tas tiešām ir jālēmj cilvēkiem, ko viņi vēlas, bet mums ir jānodrošina mehānismi, lai viņiem būtu pieeja visiem dokumentiem. Pēc iespējas ātrāk un efektīvāk tas ir jānodrošina trešās puses veto priekšādādājas kundze, uz ko jūs atsaucāties no dažām dalību valstīm. Komisija to cenšas eh, risināt, padomu to cenšas risināt, mēs arī to cenšamies risināt, bet mēs to neesam atrisinājuši, un tas noteikti ir jāatrisina. Mm, piekrītu visam, ko Jens teica, bet es gribētu teikt, ka eh, konkurences eh, dokumenti, ja par tiem ir izmeklēšana, tie tur ir iekļauti. Uh, bet eh, tad, kad informācija kļūst pieejama eh, pēc izmeklēšanas beigšanas, eh, varētu redzēt, ka varbūt kāda kompānija, kas bija daļa no karteļa, ir sniegusi informāciju, lai izjauktu šo karteli, un tad tas varētu būt kā slikts piemērs citiem. Es jau to agrāk esmu teicis, ka komisijai, ka tas, ko viņi priekšliku piedāvā, uh, viņi šeit izmanto milzīgu ārmuru, lai eh, pārcirst, pārsistu riekstu. Trešo pušu dokumentu padomē, ar tiem mēs varam strādāt. Esmu izdarījis priekšlikumus, eh, kur trešās puses dokuments varētu tikt izmantots kādā diskusijā, lai izveidot rezolūciju, bet galu galā uh, tik un tā šai trešajai pusē saglabājas autortiesības uz šo dokumentu. Es domāšu par variantiem, bet es gribētu, lai padomu arī to dara. Un ļaujiet man noslēgumā pateikt vēl kaut ko, kas man ir ļoti svarīgs. Tiem, kas man jau pazīst 11 gadus, ja es eh, pieķeros kādam principam, tad es eh, neizvēlos eh, Kārļa, eh, tad, tad es neizvēlos Mārkusa principus, tie ir mani principi. Mēs šajā parlamentā sasaukuma sākumā 2004. gadā cīnījāmies par principu, un mēs bijām gatavi zaudēt, jo dažkārt jūs varat uh, uzvarēt zaudējot, ja jūs saglabājat savus principus, jo kāds cits pārņem jūsu cīņas pozīcijas. Runājot par caurskatāmību un atvērtību, tas nekur nepazudīs. Cilvēki gribēs zināt, kāpēc partiju deputāti to neatbalsta. Paldies priekšādātājs kundz, ka devāt man tik daudz laika, bet tas bija būtiski, jo šeit bija konfliktējoši viedokļi, un tāpēc bija svarīgi par visiem tiem runāt. Liels paldies, es redzēju, ka jūs gribējāt izteikties, bet es jums nedošu vairs uh, vārdu. Tagad ir 5 pār 5, un tagad mēs uh, diskutēsim par personas eh, pasažieru datu reģistru, es esmu referenta, un jau pagājušajā nedēļā es teicu, ka man ir jādodas prom 5.30, līdz ar to mums ir tikai 25 minūtes, lai to apspriestu. Tātad, darīšu, ko varēšu, bet eh, šajās debatēs visiem būs jāsakās vēl īsāk. Nē, es atvainojos, debats ir noslēgtas, mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Jā, bet būs vēl debates, būs jāiesniedz grozījums 10. jūnijam. Man te ir teikts, ka 10. jūnijas, un tagad man teica, ka tas nav noteikts termiņš. Referentkungs, man jāsaka, ka Makovei kundze man pilnīgi piekrita. Tad bija balsojums iepriekšējā sasaukumā par šo regulu. Toreiz Eiropas Tautas partija nebalsoja par to kopā ar mani, bet es šajā komitejas zālē uh, Eh, gribu atzīt, ka jūs piekrītat manai pieejai. Es atvainojos, mums vēl būs debatas par šo jautājumu. Es tagad tiešām gribētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Piecas sekundes. Es teicu, ka es uh, nepiekrītu tādiem argumentiem kā vai, par daudz informācijas vai mazāk vai vairāk relevanta informācija. Mums ir jādod informācija cilvēkiem un viņu ziņā tad ir izlemt, ko viņi eh, vēlas un ko, kas viņiem ir vajadzīgs. Man šķiet, tas punkts bija skaidrs. Jā, tagad pārēsim pie uh, Uh, pasažieru datu reģistra, un es centīšos būt gan priekšsēdētāji, gan referenti. Un es uh, aicinu kolēģus uh, tiešām labi uzvesties, neatkārtot to, ko citi jau ir pateikuši. Jautājums, kāpēc, kāpēc šis jautājums tika iekļauts darba kārtībā? Atkal tas nav minēts darba kārtībā, bet kopš iepriekšējās debates, kad mēs uh, saņēmām kopīgo pārskatu par Eiropas Savienības un ASV nolīgumu, jums to arī bijusi iespēja izlasīt. Es piedāvāju, lai mēs vispirms diskutētu, lai visi varētu uzdot savus jautājumus Eiropas komisijai, un pēc tam došu vārdu komisijas pārstāvim atbildēm. Uh, Dažus no jautājumiem, kurus es uzdevu, esam jau nosūtījuši rakstiski komisijai vairākas reizes un neesam vēl saņēmuši skaidras atbildes. Pati sākšu šīs debatas, centīšos izteikties īsi. Uh, on... Dažas uh, piezīmes no komisijas par kopīgo pārskatu. Es gribētu dzirdēt arī komentārus par to faktu, ka viņi nespēja sniegt visu informāciju, kuriem uh, kurai tiem bija pieeja un kāda vērtība tad tas eh, piešķir šiem kopīgiem pārskan tālāk. Ļoti konkrēts jautājums un bija tāds, ka es atradu par ļoti ievērojumu to faktu, ka šis kopīgais pārskats piemin vienu konkrētu sūdzību, kas tik, kuru iesniedzu es pati patiesībā, es nonācu līdz tiecai. Tā ir publiska informācija, par to bija rakstīts pat avīzēs, bet norādot, ka ir trīs eh, sūdzības. Vai tad Vai tad būtu uzskaitīt visi trīs vārdi? Es to atradu, ka, e, šis, e, ka tas tik tiešām ir būtiski, lai iekļautu šajā ziņojumā. Es gribētu zināt, kāpēc. Tālāk manas otrais jautājums neatiecas uz kopīgo pārskatu, bet uz juridisko statusu nolīgumu ar Kanādu. Un šobrīd Mēs vēl neesam eh, varējuši saņemt nekādu skaidrojumu no komisijas par juridisko statusu šim nolīgumam un to faktu, ka eh, ņemot vērā, ka šīs jautājums ir eh, ļoti neskaidrs, mums ir nepieciešams jauns nolīgums ar Kanādu. Un uh, Eh, jā, jāved sarunas komisija ir ar Kanādu taiskaitā. Tālāk trešais punkts ir tāds, ka mēs esam atkārtot lūguši Eiropas komisiju skaidrot, kāpēc jaunie drošības noteikumi, kas ietver PNR datu uzkrāšanu kurus ievies Savienotās valstis nedēļu pirms kopīgā pārskata publicēšanas, kāpēc Eiropas komisija nespēja mums izskaidrot, kādi šie noteikumi ir un kādā veidā tie ietekmēs PNR datu izmantošanu Eiropas Savienības ASV nolīgumā, un es gribētu zināt, kad mēs saņemsim skaidrojumu par šo jautājumu. Un, ja. Pēdējais jautājums no manas puses ir, kad komisija sniegs atbildi uz jautājumiem, kuri tika uzdoti 2008. gada novembra rezolūcijā, e, kura pati vairs nav e, būtiski ir stājies spēkā Lisabonas līgums, taču jautājumi vēl aizvien ir būtiski, un visbeidzot mēs gribētu zināt, vai komisija ir e, domājusi par mūsu, e, mūs informēt par PNR paketu pirms vasaras atvaļinājuma. Un e, šobrīd, pirms mēs turpinām, kuri kolēģi gribētu vēl papildināt šo sarakstu? Es uzdevu skatos, ka tik daudz jautājumu, ka neviens vairs neuzdrošinās uzdot citus, varbūt tādā gadījumā komisija varētu uh, E, sniegt mums atbildes, un pēc jūsu atbildēm izteiktos e, komisija Almeidas kungs. E, es labprāt, ņemot vērā šo situāciju, varbūt varētu neizteikties nemaz, bet, nu, katrā ziņā es mēģināšu izdarīt kopsavilkumu un sniegt atbildes par kopīgo pārskatu. Es domāju, ka tas ir apliecinājis to, kā. Ka E, komisija ir izmantojusi e PNR datus, lai cīnītos un atbalstītu cīņu pret terorismu, un mēs uzskatām, ka Savienotās valstis ir ievērojušas esošo nolīgumu. Mēs uzskatām, ka arī runājot par to, ka tikai savienotēm valstīm ir piekļuva vairākām nolīguma kategorijām, mēs uzskatām arī, ka informācijas un pretprasību notiekumi ir ievērot, un tie ir lieliski. Lieliski, ņemot vērā to, ka informācija var tikt sniegt citām aģentūrām tikai konkrētos gadījumos. Tālāk arī mēs uzskatām, ka Mēs esam mazliet nobažījušies eh, saistībā ar eh, dažām iespējām un funkcionalitātiem, ko nosaka savienoto valstu administrācija eh, tā ad hoc gadījumos, un mēs uzskatām, ka savienotajām valstīm būtu jāsniedz jākoriģē vairāk informācijas PNR gadījumos, un tālāk arī mēs uzskatām, ka atsevišķu datubāzu sakārtošana varētu sniegt eh, vairāk informācijas, kuras, un es atkārtošos šeit, eh, kur varētu būt noderīgi imigrācijas mērķiem, par kur mēs bažiemies, un tīpaši mēs uzskatām, ka savienotajām valstīm ir jāuzlabo eh, savs darbs, uh, savstarpīgums ziņā, apmainoties ar informāciju ar Eiropas Savienību saistību runājot par informāciju, kas ir saņemta PNR e, ietvaros. Bet kopumā mēs esam apmierināti ar to, kā Savienotās valstis ir ieviesušas no līguma, lai gan ir vairākas nozīmīgas piezīmes un kritikas, kas ir iekļauts šajā pārskatā. Tālāk par nolīgumu ar Kanādu runājot, šobrīd tā ir vienkārši tukša čaula. Un galīgais lēmums nav pieņemts. Šobrīd situācija tiek skatīta nacionālā līmenī. Komisija ir ieteikos dalībvalstīm, ka to ņemot vērā, ka Kanāda ir ieteikusi dalībvalstīm sagaidot adekvātumu lēmumu, ieteikusi dalībvalstīm nodot PNR datus Kanādas iestādēm. Un kāpēc tad mēs neesam vēl pabeiguši nolīgumu ar Kanādu? Tāpēc, ka mēs gribējām sagaidīt Lisabonas līguma stāšanos spēkā un tās pilnvaras, kas tādajā tiek piešķirts parlamentam. Tālāk runājot par amerikāņu noteikumiem, Intvelds kundze, mēs mēģināsim noskaidrot, kāds apjoms uh, ir šiem noteikumiem, mēs neesam pārliecināti, vai tie specifiski attiecas uz PNR vai API. Uh, to, uh... Un tālāk par PNR paketies domāju, ka mēs varēsim Mēs eh, rēķināmies ar vasaru un mēs ceram uz to un paļaujamies, ka šajā laikā, ņemot vērā tehniski vasara ilgs līdz 23. septembrim, mēs varēsim šos jautājumus sakārtot, kā arī tas pats attiec uz PNR datu nodošanu citām pasaules valstīm. Un tomēr harmonizētai PNR sistēmai bū, līdz tādai būs jāgaida mazliet ilgāk, un mums ir jāveic jauna priekšspēta, līdz mēs varēsim visu sakārtot. Un cerams jau, ka septembrī PNR direktīva e, būs sagatavota pieņemšanai nākamajā gadā. Paldies par kopsavilkumu. Es e, ceru, ka rezolūcija attiecas uz vasaru kā eh, vasaras atvaļinājumu sākot no jūlija vidus eh, līdz augusta beigām, un es ceru, ka komisija mums eh, arī ka komisija ir skatījusi arī tā saucamos datizrāces pasākumus. Šis jautājums tika uzdots jau februārī, un mums vajadzētu strādāt mazliet ātrāk. Es cerēju to saņemt no jūsu atbildēm. Uh, Bet mēs šeit sagaidām rakstisku atbildi no komisijas un e, padomis, runājot par jautājumiem, kas uzdot novembrī, vēl ir būtiski, un pagaidām Alberta kungs uzdod jautājumu. Kods? Jā, arī es mēģināšu pavisam īsi uzdot jautājumu. Viens punkts manā skatījumā ļoti nozīmīgs, un tas ir jautājums par to, kad mums būs iespēja uh, doties tālāk uh, datu pasažieru datu pakotnē. Un tas tas nozīmīgākais, jo varbūt, ka nav īsti skaidrs, ko parlaments arī ir tā noteicis mūsu skatījumā tie nolīgumi, kādi tie ir piedāvāti, mūsu skatījumā tie vienkārši nav pieņemami. Un tas arī ir tas, ko es esmu konstatējis vairākumā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams jaunas sarunas. Tas nozīmē arī, ka mums kā parlamentam uh, uh, ir iespēja, uh, un to esam devuši mēs, ka līdšanējie līgumi var tikt uh, pielietot. Un šeit ir daži, kas uh, atrodas un viņiem liekas, ka šie līdzšinēja eh, līgumi nav savienojumi ar a, eh, līguma principiem, kas nozīmē, ka mums pilsoņiem visu laiku ir jāskaidro, kādēļ mēs ļaujam turpināt darboties eh, nolīgumiem neatbilstoši tiem principiem, par kuriem domājam, ka tie ir pareizi. Un man ah, skatījumā tas arī ir vairākums, kas tā domā. Tādēļ es domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi tas, lai mums šeit parlamentā būtu iespēja pēc iespējas ātri uh, nedarboties ar jaunu nolīgumu, nevis palikt šajā situācijā, un lai mums arī nebūtu tāda sajūta, ka šie lēmumi aizvien uh, tiek atlikti. Un mēs tikai oktobrī vai novembrī šeit Eiropas parlamentā varētu um, par to runāt. Un pielietot turpmāk uh, līgumu, kas kopš uh, 2007. gada 1. Eh, janvāra tiek izmantots, un viens parlaments Eiropas Savienībā par to nav balsojis, un tā ir tāda nepieņemama situācija būtībā. Tādēļ es domāju, kā arī turpmāk būtu liederīgi iekšliet komitejā un uh, pilsoņu tiesību brīvību komitejā, lai šeit. Uh, būtu pieejams arī Eiropas kopienas tieslēmums par tiem līgumiem, kāda pastāv un kāda tiek pielietoti, tas ir jāsaņem. Jo es vienkārši nedomāju, ka būtu pareizi gaidīt ilgāk. Un uh, vienkārši sēdēt un gaidīt un gaidīt, kāda būs jauna politiska attīstība. Paldies. Nākošais Fos Kungs. Jā, paldies. Tas, ko jau pieminēju, to neatkārtošu, tādēļ pievienošos abiem iepriekšējiem runātājiem un arī īpaši uh, tam, ko teica Jans Filips Albrechts, un uh, norādīšu uz to, ka situācija ar Kanādu, manuprāt, ir ārkārtīgi neapmierinoša. Un, ja esmu pareizi sapratis, tad uh, mēs šeit, uh, nu, burtiski sadalāmies dalību valstīs, un tas patiesi neatbilst mūsu priekšlikumu izpratnei, un uh, tas nedod, nenāk pa labu lietai kopumā. Tādēļ mums vajadzētu ļoti ātri apvienot spēkus un attiecībā uz situāciju, kādu šeit redzam. Austrālija un ASV atlikām šo jautājumu, un mēs kā parlaments, jeb Eiropas Savienībai kopumā, ir pienākums rīkoties, un arī laika izpratnē mums vajadzētu ļoti ātri rezultātu sasniegt un diskutēt par rezultātiem, lai uh, transatlantiskās sadarbības un uh, sadarbības ar Austrāliju izpratnē mēs atbilstu šiem principiem. Un treškārt. Varbūt norāda par to, ja mēs varētu prasīt nevis dubultu datu apvienojumu attiecībā uz apis datiem, un tad jau arī tas būtu solis uz priekšu. Paldies! Paldies Fosa kungam, tagad Ernsts kundze. Arī es pavisam īsi, protams, brīnos par šo Kanādas jautājumu kopumā. Tas tiešām ir ļoti saudabīgi, kurā situācijā esam kopumā manuprāt, arī nav pareizi tas, ka tas viss tiek tā sadalīts. Un pilnīgi loģiski, pavisam īsi runājot, mūsu viedoklis. Jā, risina jaunas sarunas. Atgādināšu, ka šī gada aprīlī pieņēmām rezolūcijas projektu ar minimālām prasībām. Tās ir formulētas, un tad soli pa solim tās ir jāizskata. Uh, Un šeit redzu, ka ir arī daudz neskaidrību. Tādēļ domāju, ka šeit jāizno spiedats. Thank you, Mrs. Zipol. Zipelkundze. Nu, nevajadzētu visu atgādināt, kas eh, jau tika teikts, bet es domāju, ka nozīmīgi ir tas attiecībā pret komiteju skaidri pateikt, kuros punktos nesam apmierināti. Esam vienmēr teikuši, negribam trīs vai četras vienošanās ar daudzām detalizētām lietām, ļoti atšķirīgas, bet mēs vēlam beigties vienu nolīgumu, kas būtu spēkā visiem. Un manā skatījumā vasara nebeidzas septembrī un tas ir vienkārši neiespējami, kādas te dažādas uh, vasaras kalendāri tiek izskatīt. Manā kalendārā vasara beidzas vēlākais augustā. Un vēl pirms vasaras mums ir nepieciešams uh, dokumentu projekts, un viss šis jautājums par pasažieru datiem līdz uh, sabiedrībām tas nav jauns, šeit vienkārši tiek vilkts laiks. Un nav skaidrs, cik tālu parlamenta prasības ir ievērotas, un jautājums, cik tālu šie uh, Uh, aviācijas pasažieru dati tiek izmantot tikai apkarojot terorismu vai smagu organizēto noziedzību. Tas nav skaidrs un pavisam skaidri teikšu. Šīs komitejas vēstījums komisijai jāformulē tādā veidā. Mēs nevaram piekrist tam, ka nolīgumi, kur mūsu skatījumā ir nepareizi, tiek ievilkti bezgalībā. Uh, Mēs gribam pirms vasaras pārtraukuma saņemt uh, dokumentu projektu, lai pēc iespējas ātri mēs uh, varētu izstrādāt patiesi tādu sakrīgu dokumentu par šiem uh, aviācijas pasažieru datiem. Paldies! Neviens vairāk nevēlas izteikties. Paldies! Vai komisijas pārstāvis varētu sniegt dažas atbildes? Lūdzu! Es centīšos komisija nopietni uztver uh, savu pienākumu sastādīt trīs mandātus šajā paziņojumā. Varbūt mēs rīkojamies nedaudz lēnāk, uh, dažas lietas aizņem vairāk laika nekā paredzēts, bet uh, šeit nav nekādu šaubu. Mēs nāksim klajā ar trījiem mandātiem un paziņojumu pēc iespējas drīzāk, cerams, vasarā. Es domāju, ka vēlākais tas varētu būt septembrī, oktobrī ja es varētu jums izskaidrot, kādas ir šīs te procedurālās fāzes, eh, lai šos mandātus panāktu, eh, mani dienas tos ir sastādījuši, bet šie eh, mandāti, viņiem ir jāiziet caur visām instancēm, bet mēs tiešām nopietni uzturam šo uzdevumu. Es domāju, ka atbildot Albrecht kungam, es ceru, ka mēs e, būsim ātrāki nekā kopiena tiesa. Es domāju, ka jūs sasniegs e, mūsu darbs ātrāk nekā kopiena tiesas atzinums. Šeit nav nekāds dalījums. Šīs trīs valstis tiks saglabātas kopā, un e, mēs droši vien sadalīsim šo te Eiropas Savienības režīmu, lai jums sniegtu mandātus un paziņojumu ātrāk, lai jūs neiekļūtu situācijā, ka jums ir jāpieņem uh, gro, uh, nolīgums, kas jums nepatīk. Tātad mēs sadalām šīs lietas, lai jūs varētu pēc iespējas ātrāk ietekmēt notikumus. Mēs neesam sastādījuši pagājušajam gadam Kanādas sarunām mandātu, lai ņemtu vērā parlamenta jaunās prerogatīvas Lisabonas līguma ietekmē. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs nerīkojāmies laicīgi. Paldies! Paldies! tad savās noslēgums secinājumos kā referente es vēlreiz gribētu aicināt komisiju strādāt ātri. Septembris un oktobris jau nu noteikti nav pieņemams. Mani kolēģi jums eh, pamatot atgādināja, ka mēs jums panācām vairāk laika. Alternatīva ir mums balsot, un mēs to varam darīt. Es personīgi saprotu, ka ir birokrātisks uh, procedūras, bet man tas nešķiet šobrīd svarīgi. Uh, Eiropas parlaments, piemēram, paveica savu darbu par SWIFT, ja nemaldos desmit dienās. Eiropas komisija, kur ir mazāk dalībnieku, noteikti var tikpat ātri strādāt. Un ja jūs paraugāties uz faktu, ka padomei bija jāizskrien cauri virknei lēmumu pirms 1. decembra, tad es nesaprotu, kāpēc par Kanādu mēs pat netikām informēti. Tas nozīmē, ka pasažieru datu nodošana uh, šobrīd Kanādai nebalstās ne uz kādu juridisko pamatu. Tāda ir situācija, jūs purināt galvu, bet es esmu pārliecināta, ka tas tā ir. Mēs nevēlamies apgrūtināt neviena dzīvi, bet šī situācija ir steidzami jārisina. Un es domāju, ka to ir iespējams izdarīt līdz vasaras pārtraukumam, un tas ir jūlija vidus. Tas ir tas laiks, kur mēs prasījām, un tas ir mūsu gala termiņš. Un tie jautājumi, kurus mēs jums uzdevām rakstiski un šeit debatēs, es sagaidu Eiropas komisijas rakstisku atbildi, un tas ietver arī jautājumu par atsauci uz manu vārdu. Es domāju, ka tas varētu noslēgt šīs debatas par personu pasažieru datu reģistru, un tas ir izsmēls arī mūsu šodienas darba kārtī. Paldies, kolēģi, ka bijāt gatavi sadarboties. Rīt no rīta mēs turpināsim deviņos. Jā, mums būs kopīga sēde ar sieviešu tiesību komiteju rīt no rīta deviņos. Paldies!